paziņojums par savienības stāvokli. Un es priecājos eh, sveikt šeit eh, eh, priekšstādāju Junkeru mūsu ikgadējā tikšanās reizē, mūsu sarunā par savienības stāvokli. Pagājušajā gadā šis punkts ir kļuvis par atsaucas punktu Eiropas Savienības politikā. Tā ir iespēja padomāt par darbiem, kas ir veikti pagājušajā gadā, un arī par vadlīnijām un ievirzēm nākamajam gadam. Šī ir iespēja diskutēt un definēt šīs ievirzes. Mūsu diskusijas ir demokrātijas neatņemama daļa, un uh, šogad šo ziņojumu mums prezentēja jau otro reizi Junker kungs. Pagājušajā reizē jūs teicāt, ka jūs esat Eh, demokrātiskā atvesļošanās procesa produkts. Nu, es neteikšu, ka jūs esat produkts, bet formulējums bija labs, jo kopā ar Eiropas parlamentu 2014. gadā jūs uh, atgriezāt parlamentāro demokrātiju mūsu politiskajā kopienā. Ļoti svarīgi, lai abas institūcijas kopā iet pa šo ceļu. Mēs Eh, esam piesaistījuši milzīgu mēdīju uzmanību, to vēlreiz piedzīvojam šodien, un mēs redzam, ka komisijas eh, prezidenta ziņojums par savienības stāvokli ir īpašs pasākums mūsu politiskajā apvārsnī. Eh, tagad visi sagaida šo pārdomu pauzi, Bratislavā eh, tiksies pēc divām dienām valstu un valdību vadītāji, un tagad eh, jums ir iespēja eh, stāties ar mums plecu pie pleca un nodemonstrēt mūsu politisko vienotību. Es zinu, ka jūs un jūsu kolēģi pēdējās nedēļās strādājāt ļoti daudz, lai sagatavotu šo ziņojumu. Dodu vārdu komisijas prezidentam. Sehr verehrter Herr Präsident. Godātais priekšstādāja kungs, dāmas un kungi, godājumie deputāti, godātais padomjas priekšstādātājs, kolēģi un kolēģis. Pirms gada, 2015. gada septembrī, savā uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli es konstatēju, ka Savienības stāvoklis nav visai apmierinošs. Es toreiz teicu, ka Mums nav pietiekoši daudz Eiropas un nav pietiekoši daudz savienības vai vienotības. Mēs šajā gadā esam daudz ko sasnieguši, bet tomēr šis vērtējums joprojām ir spēkā. Eiropas Savienība vēl nav uh, sasniegusi vislabāko stāvokli. Un ir pamats domāt, ka pašlaik mēs joprojām atrodamies eksistenciālajā krīzē ir vairākas jomas, kurās uh, mēs uh, neesam sasnieguši vienotību. Ir vairākas jomas, kur mēs nevaram vēl solidāri sadarboties. Turklāt, uh, bieži vien nacionālajām interesēm tiek piešķirta ekskluzīva nozīme. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Eiropas Savienību nevar uh, Eh, uzspiest visiem, eh, lai tas nāktu par ļaunu nacionālajām interesēm. Eiropas Savienība nedrīkst eh, pārkausēt nacionālās intereses un visu pārvest par vienveidīgu masu. Eiropa balstās uz daudzveidību, un Eiropas komisija nav tā institūcija, kas cenšas aizvietot dalībvalstu struktūras. Mēs neesam uh, tie, uh, kas iznīcina Eiropu. Mēs cenšamies to uzbūvēt, un mēs vēlamies labāku Eiropu. Eiropa pašlaik neiet uh, supervalsts dibināšanas ceļu. Mēs to nevēlamies. Uzskatām, ka tas nedrīkst notikt. Bet mēs redzam, ka pašlaik veidojas plaisas pārāk daudz fragmentācija notiek tur, uh, kur Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties vienoti. Un uh, mēs redzam, kā pieaug populisms, bet populisms neatrisina problēmas tieši pretēji. Tas problēmas izraisa. Un mums jārīkojas kopā, lai to apturētu. Es ist mehr denn je Zeit. Tagad ir īsts laiks atskatīties atpakaļ un izvērtēt situāciju. Eiropas Savienībā joprojām ir pārāk augsts bezdarba līmenis, kaut gan kopš 2013. gada tika izveidotas tika izveidot 8 miljoni jauno darba vietu un nodarbinātība turpina attīstīties. Bet uh, paliek vēl sociālā nevienlīdzība un netaisnīgums, tāpēc Mums jāpiestrādā pie šī pamatpilāra, pie Eiropas sociālajām tiesībām. Mēs to darīsim uh, ar lielu enerģiju un entuziasmu. Eiropa vēl nav pietiekoši sociāla, un tas ir jāmaina. Die Schuld mēs uh, redzam, ka Eiropas Savienībā eh, deficīts eh, sasniedz eh, tagad 1,9%. To varēja samazināt, iepriekš tie bija ap 6%. Tātad stabilitātes pakts ir efektīvs. Bet tas nedrīkst pārvērsties par elastīguma faktu. Tas jāpiemēro saprātīgi, viedā veidā, tā, lai tas nekaitētu izaugsmēji. Atskatoties pagātnē, jāpalūkojas arī, kā mūs vērtē no tālienes mūsu partneri un draugi visā pasaulē, kas visi nožēlo Brexit rezultātus. Un viņi uzdod jautājumu, vai apvienotās karalistes izstāšanās nekļūs par Eiropas Savienības sabrūkumu. Es teikšu atklāti, arī mēs nožēlojam par Lielbritānijas lēmumu, bet Eiropas Savienība līdz ar to nav apdraudēta savos pamatos. Mēs būtu priecīgi, ja apvienotās karalīstes izstāšanās pieprasījums mūs sasniegtu pēc iespējas ātri, lai mēs varētu izvairīties no neskaidrības. Un tam ir. Mēs uh, saprotam, ka mūsu attiecībām ar apvienoto karalisti jāpaliek draudzīgām, bet nepieciešams pārkārtot lietas. Tas nozīmē, ka iekšējām tirgum var piekļūt eh, neierobežoti tikai tie, kas saglabā mobilitāti un nodrošina visas vērtības. Nebūs nekāda iekšējā tirgus a la carte. Par... Mūsu partneri uzdot mums arī jautājumu par to, vai Eiropas Savienība vēlas un var uh, slēgt nolīgumus par tirsniecību ar citām pasaules valstīm. Mums ir pašlaik tirdzniecības nolīgumi ar 140 valstīm visā pasaulē. Es neesmu uh, brīvās tirdzniecības fanātiķis, bet es uzskatu, ka mēs nedrīkstam uh, brīvo tirdzniecību uh, atstāt ārpus mūsu uzmanības loka, jo tirzniecība nozīmē darbu un jaunās darba vietas. 30 miljoni darba vietu Eiropas Savienībā ir atkarīgi no eksporta. Viena no septiņām darba vietām Eiropā tātad ir atkarīga no eksporta. Un uh, mēs tieši tāpēc iestājamies par uh, tirsniecības nolīgumu ar Kanādu. Es uzskatu, ka tas ir vislabākais, visprogresīvākais nolīgums, ko jebkad esam sagatavojuši. Garantijas, kas mums ir nepieciešamas, var tikt precizētas ratifikācijas procedūrās, un tajās var novērst arī bāžas un šaubas, bet mēs nevaram atteikties no šī nolīguma ar Kanādu, mūsu partneri visā pasaulē, jo īpaši ASV un Ķīnā, arī Indijā un Japānā uh, norāda uz klimata aizsardzības nolīgumu. Parīzes vienošanās ir saistoša. Tā ir globālā vienošanās, kura nebūtu bijusi iespējama bez Eiropas Savienības. Mēs bijām tās dzinējs. Un uh, mēs uh, citus aicinājām rīkoties ļoti skaļi un tieši. Tagad ASV un Ķīna ir ratificējušas šo vienošanos. Ko tad darām mēs? Uh, mēs kavējamies. Tikai nedaudzas dalību valstis izdarījušās to pašu. Mums ir nepieciešams pēc iespējas ātri ratificēt Parīzes vienošanos par klimatu. Ja mēs šo ratifikāciju iekavēsim vai vispār neveiksim, eh, tas iedragās mūsu uzticamību sabiedriskajā um, dimensijā. Mūsu partneri um, nesaprot mūsu uh, iekšējās procedūras, viņi nesaprot, kā mēs rīkojamies iekšēji. Mēs neesam Eiropas uh, Savienotās valstis. Un uh, mana uzstāšanās nav salīdzināma ar ASV prezidenta paziņojumu par uh, valsts stāvokli. Eiropas Savienība ir daudz čautnaina, uh, tā ir daudz sarežģītāka nekā jebkura cita valsts. Bet mums jāatskatās arī uz pagātni. Mūsu vēsture ir novedusi pie tā, ka Eiropas Savienība ir izveidojusies tāda, kāda tā ir. Bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu nevajadzīgi sarežģīt lietas. Eiropas Savienība uh, ir jāsaglabā. Uh, tas prasa drosmi bet tam jānotiek ne tikai šeit, Eiropas parlamentā, tam jānotiek arī dalību valstu parlamentos. Briselē skaļi jāpasaka jā, tas tā ir, bet pēc tam dalību valstīs daži izliekas, it kā viņi nav piedalījušies kopīgā lēmuma pieņemšanā. Tas nozīmē, ka trūkst kopsakarības. Eiropas Savienības pilsoņi nedrīkst tikt maldināti. Mums vajadzētu lūkoties viņiem acīs. Cilvēki, mūsu pilsoņi, ir jau noguruši skatīties mūsu iekšējos ķiviņos. Viņi um, uh, vairs nevēlas klausīties uh, maldos un melos. Mūsu pilsoņi vēlas konkrētus rezultātus. Prezidenta kungs, godātie kolēģi, es ierosinu pozitīvu darba kārtību, konkrētu Eiropas rīcību nākamajiem 12 mēnešiem. The next 12 months are decisive if we want to reach Jo es uzskatu, ka nākamie 12 mēneši ir izšķiroši, lai mēs mainītu un apvienotu Eiropas Savienību, lai mēs pārtrauktu šo šķelšanos starp austrumiem un rietumiem, kas ir pas, tikai pasliktinājušos pēdējo mēnešu laikā. Mums ir jārīkojas izšķirīgi un ļoti ātri, jālem par lietām, kas ir tiešām svarīgas. Mums ir jāparāda pasaulē, ka Eiropa joprojām ir tas spēks, kas spēj apvienoties rīcībā. Mums ir jāsāk strādāt Es ar šo vēstījumu nosūtīju vēstuli arī prezidentam Šulcam un premjerministram Fico. Šorīt nākamie 12 mēneši ir izšķirīgais laiks, lai mēs varētu izveidot labāku Eiropu, tādu, kas aizsargā, tādu, kas saglabā Eiropas dzīves veidu, kas atbalsta pilsoņus, kas aizsargā gan mājās, gan ārvalstīs Eiropa, kas uzņems atbildības un pārliecināts par to, ka Eiropas dzīves veids ir tā vērts, lai mēs to aizsargātu. Man ir iespējas, ka iz, izskatās ļoti daudz ir aizmirsuši, ko nozīmē būt Eiropiešiem, ko nozīmē būt daļai no Eiropas Savienības lai atcerētos eh, arī to, kādēļ Eiropas nācijas izvēlējās strādāt kopā, atcelē, atcerēties, kādēļ pūļi svinēja solidaritāti eh, Varšavas ielās 2004. gada 1. maijā, kad eh, lielā Polijas nācija mums pievienojās, jo Polija ir liela nācija, varena nācija. To remember You... Lai atcerētos arī, kādēļ Eiropas uh, uh karoks uh, ir uh, Lisabonā, Porto Madridē, Seviļā, arī citvietu, un kādēļ arī savā solidaritātes un brīvības telpā sasvērm Spāniju un Portugāli, lai atcerētos arī, ka Eiropa ir motorspēks, kurš var arī veicināt Kipras apvienošanos. Es atbalstu um, abus Kipras līderus. Tas ir jāizdara. Kipra ir jāapvieno tagad. All, you... Pāri visam Eiropa nozīmē mieru. Un tā nav nejaušība, ka ilgākais miera periods pasaules vēsturē ir sācies ar Eiropas kopienas izveidi - 70 gadu ilga miera periods Eiropā. Uh, pasaulē, kur notiek 40 aktīvi bruņotie konflikti, kur katru gadu tiek nogalināti 200 tūkstoši cilvēku. Protams, ka joprojām starp mums ir atšķirības. Dažkārt mēs cīnāmies, taču mēs cīnāmies ar vārdiem. Mēs savus konfliktus atrasinām diskusijās, nevis ar ieročiem nevis tranšajās. Mūsu Eiropas uh, dzīvesveids balstās mūsu vērtībās - brīvībā, demokrātijā un likumā. Eiropieši nekad nekad nevarēs uh, pieņemt to, ka poļu strādnieki tiek vajāti un uh, sisti Eseksas ielās. We Europeans Mēs, Eiropieši, stingri iestājamies pret nāves sodu. Mēs, Eiropieši, arī uh, ticam efektīvai tiesu varai. Efektīva tiesu sistēma ir ekonomiskās izaugsmas pamats un iestājas par pamatiesībām. Tādēļ Eiropa veicina un aizsargā likuma varu visur Eiropā. Būt Eiropietim nozīmē uh, tiesības arī uz persondatu aizsardzību. Tas nozīmē spēcīgus Eiropas likumus, jo Eiropiešiem nepatīk bezpilota lidmašīnas, kas lido pār mūsu galvām, un uh, kompānijas, kas uh, uzglabā mūsu datus masveidā. Tādēļ parlaments padomu un komisija arī mm, šogad maijā balsoja par Eiropas datu aizsardzības regulu. Uh, Eiropā privātums ir ļoti svarīgs. Also... Būt Eiropietim nozīmē arī godīgus spēles noteikumus. Tas nozīmē, ka strādājošiem ir jāsaņem viens un tas eh, pats atalgojums par vienu to pašu darbu vienā un tajā pat vietā. Why... Šī iemesla dēļ Eiropas komisija arī atbalsta priekšlikumu par nosūtīto eh, darbinieku direktīvu. Iekšējais tirgus nav tā vieta, kur strādājošos var izmantot vai pakļaut zemākiem sociāliem standartiem. Eiropa nav um, mežonīgie rietumi, bet gan sociālā tirgus ekonomika bez sociālā dempinga. Eifer. Godīgi spēles noteikumi arī nozīmē to, ka Eiropā patērētāji tiek aizsargāti pret kārteļiem un pret uh, um, visvairānu kompāniju ļaunprātīgas rīcības, un lai katra Kompānija vienalga, vai tā būtu liela vai maza, tā ir jāmaksā nodokļi tur, kur uzņēmums gūst pēļņu. I was promising. Es jums solīju, ka mana komisija būs tā, kas cīnīsies pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Daudz no jums man neticēja, bet tas ir tas, ko mēs darām. Mēs uh, sniedzam konkrētus rezultātus. Komisija konkrēti cīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Būt Eiropietim nozīmē arī glābt mūsu metalurģijas industriju. Ir jau 37 eh, pret dempinga, pret subsīdiju pasākumi, lai aizsargātu mūsu metalurģijas industriju pret negodīgas konkurences. Taču mums ir jādara vēl vairāk, jo dažās vietās pasaulē ir pārprodukcija, un tas Eiropas ražotājus noved pie bankrota. Uh, un uh, rada bezdarbu metalurģijas uh, industrijā. Tieši tādēļ es šogad divas reizes apmeklēju Ķīnu, lai uh, risinātu šo pārprodukcijas problēmu. Tādēļ arī Eiropas komisija piedāvā uh, mazināt uh, šo mazāko muitas uh, nodevu noteikumu. Mm, dalī, mēs aicinām dalību valstis un parlamentu atbalstīt komisiju šajā cīņā un stiprināt mūsu aizsardzības instrumentus. Nebūsim naivi brīvās tirzniecības dalībnieki. Mums ir jāatbild uz piespiedu dempingu, kā to dara Amerikas Savienotās valstis. Ļoti īpaša daļa Eiropas dzīves veidu veido lauksainiecības sektors, un mēs iestājāmies par, mū, iestājāmies par mūsu lauksainiekiem, kuri dzīvoja šodien ļoti sarežģītos apstākļos. Pagājuši gadu eh, piena sektors arī cieta no um, embargo kas tika noteikts Krievijai. Tādēļ komisija ir mobilizējusi vienu miljārdu eiro, lai atbalstītu piena ražotājus, jo es nevaru pieņemt to, ka uh, piens ir lētāks par um, ūdeni. European... Būt Eiropietim lielākai daļai no mums nozīmē arī eiro. Pasaules finanšu krīzes laikā eiro bija ļoti spēcīgs un aizsargāja mūs no vēl eh, ļaunākas nestabilitātes. Eiropa ir galvenā pasaules valūta un sniedz ārkārtīgi liels ekonomiskos ieguvumus. Eiro uh, zonas valstis ir ietaupījuši 50 miljārdus eiro šogad procentu likmēs tieši pateicoties Eiropas centrālās bankas monetārai politikai 50 miljārdi eiro ekstra. Finansējums, ko valdības var investēt ekonomikā, 50 miljārdi, kas var tikt izmantot, lai samazinātu parādu. Tādēļ arī piecu prezidentu ziņojumā Par Eirozonas padziļināšanu mēs arī aprakstām uh, mūsu vīziju par to, kā jātīstā Eirozona un komisija pie tā noteikti pieturēsies. Es uh, vēlētos, lai tas viss tiktu atgādināts daudz biežāk, uh, jebkur Eiropā, kur uzstājas ievēlētie Eiropas valstu valdību vadītāji. Ne tikai tādēļ, ka mums ir jāaizsargā mūsu Eiropas dzīvesveids, bet arī jāatbalsta mūsu līdzpilsoņi izveidojot tādu Eiropas Savienību, kas stiprina pilsoņus un ekonomiku. Un šodien uh, abi šie aspekti ir kļuvuši digitalizēti. Digitālās tehnoloģijas un komunikācijas ir, ir uh, ienākušas visās mūsu dzīves uh, daļās. Uh, mums ir jābūt savstarpēji savienotiem ar augstā ātruma atgaitas internetu. Uh, gan ekonomikā, gan uh, jābūt savienotiem arī cilvēkiem savā starpā. Tādēļ arī komisija piedāvā reformēt Eiropas telekomunikācijas tirgus. Mēs vēlamies izveidot jaunu tiesisko satvaru, kas piesaista investīcijas tieši uh, digitālajā sfērā. Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem plānot savus investīcijas Eiropā nākamos 20 gadus, jo ja Eiropieši investēs tīklos un pakalpojumos, tas nozīmēs, ka nākamos desmit gadu, nākamo desmit gadu laikā radīsim 1,3 miljonus jaunu darba vietu. Digitālais tērai ir jāsniedz labums pilnīgi visiem, tādēļ komisija piedāvā pilnībā um, efektīvu 5G piekto paudzi eh, mobilo komunikāciju sistēmu sfērā visā Eiropas Savienībā līdz 2025. gadam. Tas radīs jaunas darba vietas, divus miljonus da darba vietas Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs šodien piedāvājam katru Eiropas ciemu un pilsētu aprīkot ar bezvadu um, ātrgaitas internetu un tas ir jāizdara līdz 2020. gadam. Tā kā pasauli kļūst aizvien digitālāka, arī mums ir jāatbalsta mūsu mākslinieki, uh, radītāji, lai aizsargātu viņu mākslas darbu. Darbus mākslinieki ir uh, satura radītāji, tas nav hobijs, bet tā ir profesija. Žurnālisti, rakstnieki, viņiem visiem ir jāsaņem uh, godīgs atalgojums par savu darbu. Vienalga, vai šie darbi tiek īstenoti tiešsaistē uh, vai um, reālajā uh, pasaulē. Un tādēļ mēs arī piedāvās uh, intelektuālo tiesību noteikums, lai to visu arī nodrošinātu šo gudrīgo atalgojumu. Impolo. Atbalstot mūsu Eiropas ekonomiku nozīmē arī investēt uh, ne tikai uh, savstarpējā sasaistē, bet arī darba vietu radīšanā. 315 miljāru eiro investīciju plāns Eiropai jau ir uh, investēs 116 miljārdus eiro pirmajā gadā. 200 tūkstoši mazu uzņēmumu un startup e, jaunu uzņēmumu Eiropā ir saņēmuši aizdevumus no šī plāna, bet tagad iesim vēl tālāk. Šodien mēs piedāvājam dubultot e, il, il, dubultot to laiku, cik e, ilgi būs spēkā šīs fonds un arī dubultot fonda finansiālo kapacitāti. Eiropas investīcijas fonds pavisam nodrošinās 500 miljārdu eiro tātad uh, pustriljonu finansējumu investīcijām līdz 2020. gadam. Līdz 2022. gadam tie būs 630 miljārdi eiro. Protams, ar dalībvalstu lielāku uh, Eh, līdzdalību mēs varētu iet vēl uz priekšu vēl ātrāk. Mums ir jāpiesaist arī privātais finansējums, tāpat arī ir jāizveido ļoti labvēlīga investīciju vide noteikumi. Eiropas bankas ir labākā situācijā nekā divus gadus atpakaļ, pateicoties mūsu kopīgiem Eiropas. Pūliņiem Eiropā ir nepieciešamas tās bankas. Ekonomika gandrīz pilnībā ir atkarīga no banku aizdevumiem. Tas nav labi finanšu stabilitātei, tas nav labi arī uzņēmēji darbībai. To mēs redzējām finanšu krīzes laikā. Tādēļ ir steidzami nepieciešams pātrināt mūsu darbu pie kapitāla tirgus savienības. Eiropas komisija nāk klajā ar ļoti konkrētu ceļa kārti, lai jau Šodien jūs ar to varat iepazīties un to varētu īstenot. Kapitālu tirgu savienība padarīs mūsu finanšu sistēmu daudz eh, izturīgāku. Uh, Arī uzņēmumiem būs vieglāka un daudzveidīgāka piekļuve finanšu avotiem. Piemēram, jūs vēlties uzsākt jaunu uzņēmumu, banka nevēlas jums aizdot naudu. Tagad uh, jūsu iespējas saņemt finansējumu ir ierobežotas. Kapitāla tirgus savienība jums sniegs alternatīvu. Tas ir ļoti svarīgs uh, finanšu avots, lai uzsāktu jaunu uzņēmumu darbību. Viens piemērs Mūsu priekšlikums par vērtspapīrošanu ir eh, gandrīz jau eh, mūsu darba vēlos gadu. Tam ir milzīgs eh, potenciāls. Tas atbrīvo 100 miljārdu papildu eiro, lai finansētu Eiropas Savienības uzņēmēju darbību. Līdz ar to ir jāpātrina šī likuma pieņemšana. Mūsu investīcijas plāns darbojās daudz labāk nekā mēs gaidījām, un tagad mēs to padarīsim globālu. Šodien mēs uzsākām ambiciozu investīciju plānu Āfrika, Āfrikai un kaimiņu valstīm ar potenciālu 44 bilja, miljārdu eiro investīciju apmēru. Un šis fonds varētu sasniegt pat 88 miljārdu eiro dalībvalstis aktīvi piedalīsies, un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā arī imigrācijas problēmu un arī attīstības um, atbalstu. Šis jaunais plāns arī sniegs uh, atbalstu tiem, kuri citādi būtu spiesti um, doties dzīvi apdraudošos um, pārbraucienos. As much as we invest Mēs um, investējam, lai uzlabotu darba apstākļus. Mums ir arī jāinvestē, lai mēs varētu atbildēt uz humanitārajām krīzēm Eiropas Savienībā. Vairāk par visu mums ir nepieciešams investēt jauniešos. Es nevaru un nekad nepieņemšu to, ka Eiropa um, būs un paliks uh, tas kontinents, kur ir vislielākā jauniešu, uh, kur ir vislielākais jauniešu bezdarba rādītājs. Es nevaru pieņemt arī to, ka uh, šī uh, paudze būs pirmā 70 gados, kas dzīvos nabadzīgāk nekā viņa vecs, ka šīs uzdevums galvenokārt ir nacionālo valdību pārziņā taču Eiropas Savienība var atbalstīt dalību valstu pūliņus. Un mēs to darām, pieņemot Eiropas Savienības jauniešu garantiju, kas tika aktivizēta trīs gadus atpakaļ. Komisija ir darījusi visu, lai pātrinātu jauniešu garantijas īstenošanu. Vairāk nekā 9 miljonu jaunu cilvēku jau ir uh, izmantojuši šo garantiju. Uh, Mēs turpināsim uh, strādāt pie tā, lai jauniešu garantija darbotos visā Eiropā, jo īpaši, kas attiecas uz stažieriem, lai uzlabotu arī jauniešu prasmes, lai šī garantija arī piemērotos uh, cilvēkiem, kas dzīvo reģionos un attālos, attālās teritorijās. Eiropas Savienība var arī palīdzēt radīt uh, jaunas iespējas jauniem cilvēkiem. Uh, lai viņi varētu sniegt savu ieguldījumu sabiedrībai, un mums ir jārāda viņiem solidaritāte. Solidaritātes vārds līgumos parādās 16 reizes. Eiropas budžets ir dzīves pierādījums finansiālai solidaritātei. Eiro ir solidaritātes piemērs. Mūsu attīstības politika ir ļoti spēcīgs ārējais signāls, kur ir runa tieši par solidaritāti. Un, kad mēs runājam par bēgļu krīzes pārvaldību, mēs sākām redzēt eh, šo solidaritāti. Esmu pārliecināts, ka ir nepieciešama vēl lielāka solidaritāte. Uh, Bet es arī zinu, ka solidaritāte ir jābūt brīvprātīgai. Tā ir jānāk no sirds. Mēs nevaram piespiest cilvēkus būt uh, solidārus. Es aicinu Slovākijas prezidentūru uh, pārkāpt uh, viedokļu atšķirībām un um, rast arī. Um, kopsaucēji ir valstīm, kas vēl ir šaubīgi attiecībā uz bēgļu uzņemšanu un integrēšanu savās sabiedrībās. Uh, lai īstenotu arī bēgļu godīgu izmitināšanu, vienlīdzīgu izmitināšanu. Esmu pārliecināts, ka tas ir mūsu galvenais solidaritātes apliecinājums. Es aicinu uh, aktīvi rīkoties gan Grieķijai, gan Eiropas Savienībai, lai aizsargātu uh, nepavadītos uh, bēgļu bērnus, kuri ceļo vieni. Mēs nevaram tādējot nodot mūsu pamatvēsturiskās vērtības, neaizsargājot šos bērnus. Šajā pat garā Eiropas komisija piedāvā šodien izveidot Eiropas solidaritātes vienību. Jaunie cilvēki visā Eiropas Savienībā varēs brīvprātīgi uh, sniegt savu palīdzību tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama, lai atbildētu uz krīzes situācijām, kāda ir eh, bēgļu krīze vai arī nesenā zemestrīce Itālijā. Es vēlos, lai Eiropas solidaritātes vienība strādātu un būtu operatīva pēc iespējas ātrāk. Līdz 2020. gadam mums ir jau uh, jāiesaista 100 tūkstoši jaunie cilvēki, kas brīvprātīgi sniegs savu eh, palīdzību, lai uh, viņi Viņiem arī tiks sniegts eh, viss nepieciešamais, lai uzlabotu prasmes, un lai viņi varētu piedalīties šajā eh, bez, ārkārtīgi svarīgajā pieredzē. Monsieur le Président. Prezidentkungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Eiropa, kas aizsargā, ir Eiropa, kas aizstāvs. Gan iekšienē, gan arī ārpus savas teritorijas. Mums vispirms jāaizstāvis, un tā ir absolūta prioritāte pret terorismu. Kopš 2004. gada Eiropa ir piedzīvojusi vairāk nekā 30 teroristu uzbrukums, 14 no tiem notika pagājušā gada laikā. Un tieši tāpat kā mēs esam bijuši solidāri šajās sērās, mums ir jābūt solidāriem arī kopīgajā atbildes reakcijā. Mums ir jāpaliek uzticīgiem savām vērtībām, savām idejām, savai sabiedrībai. Mums ir jāparāda teroristiem, ka viņiem nav nekāda iespēja tad, kad viņi nolemj uzbrukt šīm vērtībām. Bet šī tolerance nevar notikt uz mūsu drošības rēķina. Tāpēc komisija, sākot ar pirmo dienu, ir izvirzījusi par savu prioritāti drošību. Mēs esam padarījuši terorismu par kriminālu sodām un arī kriminālu sodām to ārzemju uh, ceļu karotāju atgriešanos Eiropas Savienībā. Tāpat arī šaujamieroču izmantošanu, terorismu finansēšanu. Esam strādājuši ar internetu uzņēmumiem, lai vērstos pret saturu internetā un lai vērstos arī pret radikalizāciju skolās un cietumos Eiropā. Bet vēl ir daudz darāmā. Mums ir jāuzzina, kur ir tie cilvēki, kas šķērso robežas. Tāpēc mēs aizsargāsim savas robežas ar jaunās Eiropas uh, robežas apsardzes un krasta apsardzes aģentūras uh, palīdzību. Tai jau ir 16 darbinieki, kuri ir nosūtīti Grieķijā pie uh, robežas ar Turciju un 100 darbinieki pie Bulgārijas ārējām robežām. Šobrīd Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm ir jāsadarbojas ļoti cieši, lai pēc iespējas ātrāk panāktu to, ka šī aģentūra sāk darboties. Sākot jau ar oktobra ir paredzēts nosūtīt 200 eh, papildus robežsargus un 50 papildus eh, transporta līdzekļus pie Bulgārijas ārējām robežām. Mēs aizsargāsim savas robežas eh, strikti kontrolējot tos, kas cenšas tās šķērsot saskaņā ar noteikumiem, kur tiks pieņemti jau sākot ar šā gada beigām. Ikreiz, kad kāda persona ieradīsies Eiropas Savienībā vai pametīs tās teritoriju, uh, tiks reģistrēts datums, vieta un iemesls, kāpēc notiek šāda pārvietošanās. Līdz novembrim mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par Eiropas ceļojuma informācijas sistēmas eh, priekšlikumu, lai noskaidrotu, kuriem ir tiesības ierasties Eiropā. Tādējādi mēs uzzināsim, kurš dodas ceļā uz Eiropu pirms šī persona ierodas šeit. Robežu drošība nozīmē, ka mūsu prioritāte ir jābūt arī informācijas apmaiņai un izlūkdienestu informācijas apmaiņai. Šajā nolūkā mēs pastiprināsim Eiropau darbību, eh, sniedzot atbalstu arī nacionālajām iestādēm, lai būtu labāka piekļuve informācijas datubāzēm Arī šajā ziņā mums ir nepieciešami līdzekļi, lai īstenot savas ambīcijas. Eiropa, kas aizsargā, tai ir jāaizstāv savas intereses arī ārpus savām robežām. Fakti ir pavisam skaidri. Pasauli kļūst arvien lielāka, ikdienas, un Eiropa arvien mazāk, ikdienas. No demografiskā viedokļa, no ekonomikas viedokļa. Ja mēs vēlamies arī turpmāk saglabāt ietekmi Eiropā, ir pats par sevi saprotams, ka tikai kopā mums izdosies to panākt. Taču, pat ja Eiropa var lepoties ar to, ka tā ir maigā vara, Jāsaka, ka ar to nepietiek, lai tiktu galā ar notikumiem mūsu kaimiņu valstīs, kur situācija ir vien sarežģītāka un bīstamāka. Paraugieties uz konfliktu, kas plosās Sīrijā. Sekas tam Eiropai ir pavisam tiešas. Bet kur tad ir Eiropa? Kur ir dalībvalstis, lai vestu sarunas un panāktu konfliktu atrisinājumu? Federika. Federika Mogherini, mūsu augstā pārstāvi un komisijas vicepriekšsēdētāji, paveic, un tas nav tikai mans viedoklis, ļoti labu darbu. Bet um, viņai ir jākļūst par patiesu Eiropas ārlietu ministri. Selk. Viņai ir jākļūst par to, kas apkopo mūsu nacionālo diplomātisko eh, spēku centienus, eh, cenšoties veist starptautiskās sarunas. Tāpēc es šodien aicinu attīstīt Eiropas stratēģiju Sīrijai. Federikai būtu uh, vieta pie sarunu galda par Sīrijas nākotni. Eiropa, dāmas un kungi, tai ir jākļūst stiprākai, un tas jo īpaši sakāms par mūsu aizsardzības politiku. Eiropa nevar atļauties būt atkarīga no dažu atsevišķu valstu militārajiem spēkiem. Mums ir jāņem mūsu pašu interešu aizsardzību savās rokās. Pēdējo desmit gadu laikā Mēs esam piedalījušies eh, vairāk nekā 30 Eiropas Savienības eh, civilālajās un militārajās eh, vien, vienībās un misijās, bet bez pastāvīgas struktūras mums neizdosies darboties efektīgi. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības kopīga uh, pārvalde. Nous devons également nous Mums ir jāiet arī kopīgi militāro resursu virzienā, pilnībā papildinot, protams, NATO darbu. Vairāk Eiropas aizsardzības nenozīmē, ka būs mazāk eh, transatlantiskās aizsardzības vai solidaritātes. Tīri no ekonomiskā viedokļa mūsu militāro resursu apkopošana ir pavisam viegli pamatojama. sadarbības trūkums šajā jomā Eiropā izmaksā eh, no 25 līdz 100 miljārdiem eiro gadā. Vai te nebūtu kas jādara? Te noteikti kaut kas būtu jādara. Lai garantētu Eiropas aizsardzības eh, spēku, Eiropai ir jābūt inovatīvai. Tāpēc mēs piedāvājam līdz gada beigām izveidot Eiropas aizsardzības fondu, lai aktīvi stimulētu pētniecību un inovācijas. Lisabonas līgums atļauj dalībvalstīm, kuras vēlas apkopot savas aizsardzības kapacitātes, pastāvīgās struktūrētās sadarbības ietvaros, es domāju, ka ir pienācis laiks izmantot šo iespēju. Monsieur le Président, le... Prezidentkungs, pēdējais punkts, kam vēlos pievērsties, ir saistīts ar mūsu kolektīvo atbildību. Es aicinu visas Eiropas Savienības institūcijas un ikvienu dalībvalsti uzņemties vairāk atbildības. Mums ir jāizvērš šī līdzšinējā praksa, saskaņā ar kuru ik viens veiksmes stāsts ir nacionāls un ik viena izgāšanās ir Eiropas. Bez tā mūsu projekts neizdzīvos. Eiropa ir labāk jāskaidro. Es aicināšu katru komisāru turpmāko nedēļu laikā apmeklēt dalībvalstu parlamentus un diskutēt par mūsu savienības stāvokli. Jau kopš mandāta sākuma komisāri vairāk nekā 350 reizes ir viesojušies dalībvalstu parlamentos, un es vēlētos, lai viņi tur viesotos vēl biežāk. Jo Eiropa nevar tikt veidota tad, ja tā netiek pietiekami labi saprasta un skaidrota. To var izveidot tikai kopā ar dalībvalstīm, nevis pret dalībvalstīm. Komisija, kur es vadu, vēlas būt politiska komisija. Bet tas vispirms nozīmē, ka tā ir komisija, kas ieklausās ieklausās pilsoņos, ieklausās Eiropas parlamentā, ieklausās dalībvalstīs. Un mēs ieklausāmies līdzpilsoņos. Un vēlamies viņos ieklausīties vēl vairāk. Es bieži vien saku, ka tiem, kas saka, ka mēs neieklausāmies pilsoņu teiktajā, es vēlos teikt, ka viņi um, kļūdās. Es ikdienas, ikdienas esmu runājis ar pilsoņiem un grasos to darīt arī turpmāk. Tas ir viss mūsu pienākums. Komision... Kā jau es to iepriekš paziņoju, komisija ir atsaukusi simts priekšlikums pēdējo pirmo divu uh, eh, savu mandāta darbības uh, laikā. Uh, Tātad samazinājām piedāvāto iniciatīvu skaitu par 80% salīdzinot ar pieciem iepriekšējiem gadiem. Jo tikai konsultējoties tajās jomās, kurās Eiropa var dot patiesu pievienoto vērtību, mums izdosies izveidot no Eiropas tādu telpu, kurā subsidiaritāte un solidaritāte ir absolūti nepieciešams un ievērotas. Komisijai tas nozīmē arī, ka ir jākoriģē tā eh, dēvētās tehniskās kļūdas, tiklīdz tās parādās. Komisija un parlaments, kā arī eh, padome, ir nolēmušas, ka mums ir jāizbeidz šī uh, viesabonēšana mobīlajām telekomunikācijām. Mēs turējām uh, šo solījumu un mums izdevās to panākt. Ce projet, évidemment. Šis eh, projekts, protams, ir daļa eh, no mūsu labajiem nodomiem, un tas bija pareizs arī tīri no tehniskā viedokļa, bet eh, tas varbūt neatbilda sākotnējiem solījumiem, un sākot ar nākamo nedēļu jūs redzēsiet vēl labāku priekšlikumu, tad, kad jūs pārvietosieties Eiropā ar savu mobilo telefonu, jums ir jājūtas visur Eiropā kā mājās. Un visbeidzot, mums ir jāuzņems sava atbildība, bet tas nozīmē arī, ka mums ir jābūt atbildīgiem vēlētāju priekšā. Tāpēc es aicināšu grozīt noteikumu, kas, manuprāt, ir absurds, kas pārēdz, ka komisāriem, kuri eh, piedalās Eiropas vēlēšanās, ir jāatsakās no savām funkcijām. Premjeri un ministri nepamet uh, savus posteņus tad, kad viņi izvirza savu kandidatūru eh, vēlēšanās. Tā nevajadzētu būt arī komisāriem. Ja mēs vēlamies, lai komisija būtu eh, tuva pilsoņiem, mums ir jāveicina tas, lai viņi varētu tikties ar demokrātijas pārstāvjiem un lai viņi varētu piedalīties vispārējās vēlēšanās. Prezidentkungs, es esmu tikpat jauns kā Eiropas projekts kas nākamgad svinēs savus 60 gadus, tātad 2017. gada martā. Es esmu piedzīvojis šo projektu. Es esmu tam veltījis visu savu dzīvi. Aiz pārliecības. Un nešaubīgi. Mans tēvs ticēja Eiropai, jo viņš ticēja kontinentālajai stabilitātei, strādājošo tiesībām, sociālajiem progresam. Viņš bija sapratis, cik lielā mērā miers Eiropā ir vērtīgs un trausls. Viņš, kas bija spiests piedalīties karā pret savu gribu un pret savas valsts gribu. Es ticu Eiropai tāpēc, ka mans tēvs man iedves šīs vērtības, bet ko mēs nodosim tālāk saviem bērniem? Ko mēs viņiem atstāsim mantojumā? Eiropas Savienība, kas izirst? Eiropas Savienība, kas ir aizmirsusi par savu pagātni, kurai nav nekādas vīzijas par nākotni? Dāmas un kungi, mūsu bērni ir pelnījuši ko labāku. Viņi ir pelnījuši Eiropu, kas aizsargā viņu dzīvesveidu, Eiropu, kas viņus aizstāv, kas viņus aizsargā. Ir pienācis laiks mums, pilsoņiem, institūcijām, valdībām visiem uzņemties atbildību par Eiropas izveidošanu, un tas ir jādara kopā. Jā, jā, es zinu, ka mums ir arī grūti brīži, tad, kad mēs runājām par Eiropas Savienības nākotni. Daži varbūt ir pārāk optimistiski noskaņot, bet pesimisti savukārt apgalvo tieši pretējo. Bet es saku, Eiropai ir misiju gan savās mājās, gan pasaulē, un starp pesimismu, kas redz tikai kļūdas un lejupslīdi, un optimismu, kas redz visu caur rozā brīlēm, ir griba. Griba, kas ir tiem, kas nenoliek uh, rokas klēpī, kas patur prātā uh, to, ka mums visiem ir kopīga nākotne. Es aicinu jūs izmantot šo gribu. Es aicinu mūs visus izmantot šo gribu, lai izbeigtu uh, šīs atšķirības un šķelšanās. Eiropa neatcerēsies mūsu vārdu. Mēs tiksim izvērtēti pēc tā, kāda ir bijusi mūsu griba un mūsu pārliecības. Tām abām ir jābūt nešaubīgām. Vēsture neatcerēsies par mums, bet tā atcerēsies mūsu kļūdas, Tāpēc lūdzu, nebūsim atbildīgi par kļūdām, kuras pieliks punktu Eiropas sapnim. Paldies! Šeit ir rīzakļi. Lielas paldies komisijas prezidentam. Un tagad uh, tautas uh, partijas politiskās grupas vārdā Weberkungs. Brexit diskusijas laikā es runāju par jauno paudzi Lielbritānijā, par to, ka jaunā paudze vēlas palikt Eiropā. Šodien es runāšu atkal par jauno paudzi, kas uh, pārdzīvoja lielisku vasaru. Uh, Ceturdaļa miljona jauniešu demonstrēja uh, par Eiropu. Žurnālisti no uh, Vācijas žurnāla Špīgel intervēja dažus no šiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, kas piedalījās demonstrācijās. Un viens no intervētējiem teica, jā, mēs vēlamies palikt Eiropas Savienībā. Ir briesmīgi, ka mums jādodas prom. Eiropas jauniešiem Eiropa nozīmē cerību nākotnei. Jauns Itālijas vārdā Mateo uh, runāja par to, uh, kādu tautību viņš nevarētu paciest un kurai valstī vajadzētu doties prom. Viņš teica, protams, uh, neviena valsts uh, nav tāda, kurai būtu jādodas prom, eh, kas par stulbu jautājumu. Lūk, tāda ir mūsu jauniešu nostāja. Viņi vēlas kopīgu nākotni. To teica arī Junkera kungs šodien savā uzrunā, un es vēlos viņam pateikties par šo paziņojumu, eh, vēlos pateikties visai komisijai par lielisko darbu Eiropas labā. Paldies! Ko tad mēs gaidām? nākamajos 12 mēnešos. Mūsu līdzpilsoņi nevēlas sadalītu Eiropu. Viņi vēlas, lai mēs strādātu pie risinājumiem un koncentrētos uz to, ko Eiropas Savienība var vislabāk paveikt uh, kopīgā līmenī, lai mēs neiejauktos sīkumos. Eiropas dzīvesveids nozīmē drošību un aizsargātību, tāpēc mēs atbalstām datu apmaiņu Eiropas ieceļošanas, izceļošanas sistēmu un tādu robežu apsārdzi, kas aizsargās mūs visus. Eiropas dzīvesveids nozīmē kopīgas vērtības. Mēs vēlamies Eiropas identitāti, mēs vēlamies saglabāt uh, Uh, kristiešu uh, vērtības. Mēs vēlamies saglabāt apgaismošanas uh, vērtības. Mēs vēlamies arī palīdzēt valstīm, kas cieš visstiprāk no bēgļu krīzes. Mēs vēlamies palīdzēt Grieķijai un Itālijai. Atbalstām arī investīciju plānu, atbalstām Junkera plānu un investīcijas pētniecībā un jauninājumos. Mēs vēlamies uh, taisnīgu nodokļu aplikšanu visiem uzņēmumiem. Tāpēc, jo īpaši pateicos prezidentam Junkeram un atbildīgajiem uh, komisāriem par to, ka arī lieli koncerni tagad tiek un tiks taisnīgi aplikti ar nodokļiem. Eiropas Savienība nozīmē izaugsmi. Ja mums būs labas eksporta izredzes, tikai tad mēs varēsim piedāvāt darba vietas mūsu kontinenta jauniešiem. Un tāpēc uh, mana politiskā grupa atbalsta SETA nolīgumu un darīs to arī turpmāk. Eiropas Savienība nozīmē ilgtspējīgu attīstību. Mūsu bērniem būs jāmaksā parādus uh, un arī uh, uh procentus par šiem parādiem. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam atļauties uh, vēl lielākus parādus. Mēs Vēlamies arī labu sadarbību ar mūsu partneriem, ar Turciju, kas ir svarīgs partneris Eiropas Savienībā. Mūsu dzīvesveids nozīmē arī radošumu, tāpēc uh, esam ļoti pateicīgi par atbalstu radošajām profesijām. Mums ir vajadzīgs radošums un inovācijas arī digitālajā laikmetā. Varbūt jūs ļausiet man noslēgumā. Uh, uzskaitot Eiropas dzīvesveida aspektus, pieminēt kaut ko. Es runāju par interēlu. Bet kā tad uh, būtu, ja mēs mūsu jauniešiem at, uzdāvinātu šādu interēlu biļeti, lai viņi varētu piedzīvot trīs nedēļu laikā visu Eiropas Savienību? Uh, dāmas un kungi, tagad mēs zinām, kas ir mūsu priekšā uz nākamajiem 12 mēnešiem. Mūsu priekšā ir uh, Eh, tagad svarīgas diskusijas Bratislavā, Eirosamitā. Un es gribētu uzsvērt aicinājumu visiem. Izbeigsim strīdus, izbeigsim lēto populismu, uzņemsimies atbildību par to, kas mums jāpaveic Eiropas labā. Kolēģi un kolēģis, piedāvāšu kādu konkrētu piemēru. Šajā legislatīvajā periodā, šajā periodā ministru padome Eh, eh, balsoja par 148 leģislatīviem priekšlikumiem. Francijā vienu reizi atturējās un citreiz vienmēr balsoja par Čehiju un Poliju. Polija eh, tikai vienu reizi nobalsoja pret ministru padomas lēmumu. Itāļu kolēģi vienmēr balsoja par, nekad nebalsoja pret un neatturējās. Tāpēc es lūdzu uh, padomi, uzņemieties beidzot atbildību un izbeidziet lēto populismu, kas ir vērsts pret Briseli. Politika. Politiķiem ir skaidri eh, jāizšķir sava rīcība. Politiķiem ir jāuzņemas atbildība. Un mēs varam šo atbildību mācīties no jauniešiem, no interēlu paudzes, ja es drīkstu viņus tā saukt. Mums ir kopīgas vērtības, un mums vajadzētu cīnīties par šīm vērtībām arī ikdienā. Kolēģi, darīsim to kopā! Lielas paldies! Sociāldemokrātiskās eh, politiskās grupas vārdā Pitēla kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji, kungs. Junker kungs, jūsu runa bija tiešām ļoti kvalitatīva, nopietna, atbildīga, apziņas pilna. Jūs ļoti skaidri runājāt par situāciju pēc Brexit referenduma, par to, uh, kā darbosies investīcija plāns. Jūs runājāt arī par ekonomisko elastību. Nekad jūs neizrunājāt, nevienu brīdi neizrunājāt vārdu taupību, un paldies par to. Jūs ļoti skaidri runājāt arī par cīņu pret uh, izvairīšanos ārpus nodokļu maksāšanas. Jūs uh, uh piedāvājat ļoti uzticāmu darba programmu nākamajiem 12 mēnešiem, kas būs ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Mēs jūs leāli atbalstīsim. Mūsu atbalstu uh, noteiks arī tas, uh, cik lielā mērā praksē tiks īstenoti visi šie pasākumi, kurus jūs minējāt savā runā. Jūsu runā izskanēja tiešām ļoti liela rīcības kapacitāte pēc Brexita, tik daudz. Un dažādas paziņojums dzir, dzirdējām. Daudzi teica, jā, esam tagad pasaules gala priekšā, Eiropā tūlīt izbeigsies, bet pēc tam klusums. Izskatās, ka valstu līderi kļuvuši mēnesērdzīgi šo mēnešu laikā. Pēc uh, trim mēnešiem mēs redzam, ka šis, uh, šī referenduma rezultāts joprojām vēl uh, mūs vajā un ir pārņēmusi Eiropu par savu ķīlnieci. Un Eiropas komisija ir uzsākusi ļoti labu ekonomisko politiku, un mēs sociālisti varam tikai to atbalstīt. Uh, aprokot taupības ministru Šoibelu un citu ministru politikas virzienu. Mēs eh, es, sociālisti esam progresīvi noskaņoti, esam konservatīvi un alternatīvi. Mēs zinām, ka šī situācija ir ārkārtas situācija. Mēs vēlamies sadarboties ar visām eiropeiski noskaņotajām eh, pārtījām šajā parlamentā. Vēlamies strādāt pie ļoti nopietnām politikām, lai varētu cīnīties pret nacionālismu lai cīnītos pret tā saucamo patriotisko demokratiju. Junkerkungs sniedza ļoti pozitīvas atbildes uz mūsu prioritātēm piemēram, ilgspējīgā izaugsme, nodarbinātība, Eiropas demokrātijas morāla, solidaritāte - četri atslēgu vārdi. Tās ir mūsu vērtības, tas ir arī saskanīgi ar mūsu sociālistu principiem. Izspējīgā izaugsme, investīcijas plāns ir jāvērš tieši uz riskantākajiem projektiem, banku savienība, fiskālā kapacitāte, kā arī globalizācijas pielāgošanas fonda trīskāršu, trīskāršošana, stabilitātes izaugsmas pakta elastība. Ir arī jāpārskata tas viss, tāpat kā arī fiskālais kompakts, kohēzijas politika. Kohēzijas politika ir Eiropas politiku uh, Uh, stūrakmens. Mēs nevaram nekādā gadījumā šo politiku vājināt. Pārredzēt uh, atbilstīgu finansiālo sātvaru, lai atbildētu uz visiem izaicinājumiem. Nekādā gadījumā nevaram samazināt struktūru fondus Spānijai, Portugālei. Eiropa nekādā gadījumā nevar kļūt par uh, tiesnesi, kas soda. Nē, Eiropā ir jāsaprot, jāatbild un jāvieno, kā arī jābūt pilsoņu draugam, ja es par planētas labklājību, atsaucoties uz, milzi, uz līderi Džaku, Žak eh, Deloru, kurš arī runāja par eh, planētas glābšanu, arī par nodokļu politiku un uzņēmiem jāmaksā nodokļus, eh, nodokļi tur, kur uzņēmumi gūst peļņu, Mēs vēlamies arī nodokļu paradīzes melno sārakstu likumu pār uh, informācijas sniedzējiem, kā arī sociālā programma. Paldies arī par nosūtītiem darbiniekiem. Mēs arī gribam bērnu garantiju, jauniešu garantiju. Mēs vēlamies, lai arī būtu cīņa pret sociālo dempingu. Aicinu Eiropas Tautas partiju arī sekotu jūsu līdera Junkera, piemēram, jo sociālais dempings pastāv Eiropas Savienībā, un mums ir visiem kopā ir jācīnās pret šo sociālo nevienlīdzību. Tālāk arī direktīva pār eh, nestabilajām darba vietām, kā arī Eiropas apdrošināšana pret bezdarbu, imigrācija, ārlietu politika, Federika Mogherini ir, ir visīstākā Eiropas Savienības ārlietu ministre, pilnībā spēlē šo lomu, kā arī kopīgā aizsardzības politika, ļoti labi arī migrācijas biedo uh, vienošanās ar Āfriku, tā ir revolucionāla izvēle, lieliski izvēle, Junkera kungs. Tad arī ļoti labi priekšlikums par nepavadītajiem ne, bērniem, nepilngadīgajiem bēgļiem, Schengen, jāiesaista Horvātija, Romā, Rumānija, Bulgārija, gudrais priekšsādātāji, Eiropas komisija ir ļoti spēcīgi uzsāciet jaunu fāzi. Un priekšā ir milzīgs risks, šis neredzamais risks, kas saucas bailes, bailes eh, dzīvot sliktākā pasaulē nekā iepriekš. Tas nav eh, taisnīgi neatiecībā uz mums, nedz uz bērniem. Mums ir jāuzvar bailes, un līdz ar to mums ir nepieciešama politiskā inteliģence, apņēmšanās un lielā Eiropas sirds. Das Wort hat jetzt für die ECR. EKR politiskās grupas uh, vārdā Saits Kamals. Well, thank you, Gianni. Paldies. Paldies, Gianni. Šī gada jūnijā uh, Breitu tauta nobalsoja par Brexit. Bet uh, nepatika tika pausta ne tikai uh, Eh, pie mums. Daudzās valstīs ir Eiropas Savienības pretinieki, un viņi tiek ignorēti. EKR er apvieno 18 dalību valstu uh, deputātus, kas vēlas to labāko saviem līdzpilsoņiem, un uzskata, uh, ka Eiropas Savienības ātruma kontrole neatbilst vēlētāju gaidām. Pašlaik mēs runājam par Eiropas atjaunošanu, bet, diemžēl, tas pats tiek atkārtots katru gadu. Militārā integrācija, vairāk naudas dalību valstīm, vairāk um, parādu, kas būs jāatmaksā mūsu bērniem nākotnē. Vairāk, vairāk un vairāk. Jo vairāk Eiropas, jo Uh, mazāk to izjūt mūsu pilsoņi. Supernacionalisms uh, nozīmē Eh, vietējā nacionālisma pieaugumu eiroskepse eh, atbalsta tikai Lepēnas vai Vildersa eh, mērķus. Un mēs redzam, ka mūsu pilsoņu bāžas un gaidas netiek ņemtas vērā. Viņus mēs iedzenam eiroskepsē. Šodienas diskusijā mums vajadzētu runāt par drošības nodrošināšanu, par darba vietām, par iespējām mūsu vēlētājiem. EKR er uzskata, ka nepieciešama ciešāka sadarbība. Eiropas Savienība var darīt mazāk, bet darīt to labāk. Nākamajam Eiropas Savienības līgumam ir jāstiprina un jākonsolidē to, ko mēs varam paveikt. Mums jākoncentrējas uz tīklošanu, uh, nevis uz superbloka izveidi. Jo daudzveidība ir mūsu spēks, daudzveidība un tās um, atzīšana ir nepieciešamas, bet harmonizācija uh, to apdraud. Mēs redzam, uh, kas notiek ar budžetu, mēs redzam, kas notiek ar nodokļu harmonizāciju. Daudzveidībai ir jātiek īstenotai visās dalībvalstīs, bet pašlaik dažas valstis ir uh, līdzīgākas nekā citas. Un mēs runā, mēs redzam, šis un tas notiek, un tad mēs sākam, jā, tas ir tāpēc, ka tā ir Francija. Mēs redzam, ka Merkeles kundze pārkāp jebkuru esošo noteikumu, un viņa drīkst to darīt. Mēs eh, redzam, ka eh, tiek pārkāpti noteikumi. Bet vai mēs nevarētu noteikt mazāk normu, mazāk standartu, eh, kuriem varētu uzticēties visi Es domāju, ka tam jāpievēršas gan šeit, Eiropas parlamentā, gan dalībvalstu parlamentos. Mums ir nepieciešama liela koalīcija, kur lēmumus nepieņem tikai pieci cilvēki e, no četrām valstīm divās nelielajās grupiņās. Atgādināšu, Eiropas parlamentā ir 751 deputāts no 80 grupām, politiskajām grupām, un ir pēdējais laiks respektēt visus. Manā politiskajā grupā, kā es teicu, ir 18 dalību valstu pārstāvji, un mēs vēlamies iet jaunajā virzienā, piedāvāt saprātīgas, jēgpilnas reformas, reformas, kas nozīmēs īstenas atbildes uz Eiropas problēmām, kas uh, palīdzēs mums Eiropu veidot diženu un kas aizsargās mūsu pilsoņus globalizētajā pasaulē. Liberāla frakcija. Uh, tagad Alde. Ferhofstad kungs, liels paldies! Liels paldies! Jūs uh, noteikti sapratāt tagad pēdējā uzstāšanās reizē, kā nacionālisma uh, avots ir te, populisma avots ir tepat mēs tie esam. Visu nacionālo problēmu avots un pamati. Ja jūs aizstāvat Eiropu, ja jūs aizstāvat Eiropu un Eiropas vīziju, ja jūs aizstāvat Eiropas civilizāciju, tad jūs apvaino šodien par nacionalisma uh, pir, uh, pirmsāvotu. Uh, bet tas ir smieklīgi, smieklīgi ir šādi apgalvojumi. Bet tā ir milzīga problēma te pašā laikā, jo vienā lietā Kamala kungam ir taisnība. Uh, nacionalisms un populisms pieaug. Tā ir realitāte. Liela daļa mūsu sabiedrības uzskata, ka Eiropas Savienība ir problēma, nevis risinājums. Vēbera kungam arī ir taisnība. Jaunieši iestājas par Eiropu, bet no citas puses mums ir liela sabiedrības daļu, daļa, kas vairs neuzskata Eiropu par risinājumu. Šī ir īstenā krīze, proti paudžu sašķēlšanā. Jaunieši tic Eiropas nākotnē, citi saskata tajā tikai problēmas. Kāpēc tas tā notiek? Ne jau jaunieši ir problēma, kāpēc uh, vecāki cilvēki saskata šeit problēmas? Es domāju, ka cilvēkiem ir iespējas, ka viņu dzīve uh, vairs nav viņu rokās. Uh, politiķi, kurus uh, viņi ir ievēlējuši, uh, Um, nacionālajā un Eiropas līmenī vairs nekontrolē situāciju. Pieaug terorisms, starptiskā noziedzība, migrācijas plūsmas. Tas ir tas, ko cilvēki redz savā ikdienā, un viņi nejūtas aizsargāti. Viņi redz, ka ir uh, konkurence, uh, ir brīvā tirsniecība, viņi to visu uzskata par netaisnīguma un nevienlīdzības uh, avotu. Es domāju, ka tas tieši pretēji konkurence, brīvā tirzniecība un iekšējais tirgus ir jaunās iespējas. Bet cilvēki to tā nesaskata. Tā kā jūs redzat, mums ir pašlaik šī plaisa starp paudzēm. Ir cilvēki, kas ir zaudējuši kontroli par savu dzīvi un netic vairs, ka mēs, politiķi, varam kontrolēt situāciju. Viņi baidās no nākotnes, un tieši tāpēc pieaug nacionalisms un populisms. Tas nenotiek tikai Eiropas Savienībā. Trumps ASV ir vēl viens pilns piemērs, un mums ir savi populismi no Melanšona līdz Lepēnai. Un es reizēm pat nesaskatu eh, nekādas atšķirības starp diviem. Tad es domāju, ka pašlaik mums ir uh, maldīga uh, drošības sajūta. Uh, cilvēki uzskata, ka problēmas uh, noliedzot mēs varam to atrisināt. Tad, lūk, migrāciju mēs tā cenšamies atrisināt, uh, noziedzību tāpat. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Kā tad mēs varam klimata pārmaiņas apturēt ārpus mūsu robežām? Kā mēs varam terorismu uh, izspiest ārpus mūsu robežām? Es domāju, ka mums ir nepieciešama Eiropas politika. Kā mēs cīnīsimies pret nodokļu nemaksāšanu, pret offshore uh, uh, modeļa netaisnīgo izmantošanu? Kā mēs varam to izdarīt, noliedzot problēmas? Es uzskatu, es uzskatu, ka tik tiešām mūsu pilsoņu bailes un arī dusmas rodas tāpēc, ka ir šī sašķēlšanās, ir šī atšķirība, jo globalizētajā pasaulē līdz šim attīstītā demokrātija strādā vietējā līmenī. Šis ir tas nelīdzsvars, kas bija 8. gada finanšu krīzes uh, iemesls. Tirgus bija globāls, risinājumi nē Un tas nozīmē arī mūsu uh, vājību, kad mēs saskaramies ar tādiem izaicinājumiem kā Puķins vai Erdogans. Ja mums jāatrod atbild uz mūsu pilsoņu bailēm, tad mums jāuzņemas atbildība. Mums ir vajadzīgi Eiropas mēroga risinājumi, Eiropas mēroga kapacitāte. Tas nenozīmē atteikties no nacionālajām demokrātijām. Tieši pretēji jāpapildina nacionālā demokrātija. Un te pašā laikā var teikt, Eiropas Savienība nav mērķis uh, globalizācija, tas ir pretsvars nekontrolētajai, mežonīgai globalizācijai. Un mums ir tikai viena iespēja cīnīties pret šo nacionalisma vēzi, ar kuru saskaramies pašlaik. Es domāju, ka Komisija piedāvāja mums pareizo analīzi. Jums bija arī vesels saraksts ar konkrētiem priekšlikumiem. Trīs ir īpaši svarīgi. Eiropas aizsardzības vi, uh, savienība. Visbeidzot, beidzot jūs par to runājat. 54. gadā par to runāja Francijas Nacionālā asamblēja. Par to tagad nerunāsim labi. Es zinu, ka uh, Franči nevēlas atskatīties uz savām kļūdām 54. gadā. Bet tad, tas mums toreiz neizdevies. Uh, ta, tagad beidzot atkal ir šis priekšlikums. Mums bija arī Ungārijas un Polijas valdība priekšlikumi, bet tagad ir pēdējais laiks beidzot to paveikt. Mēs, mums beidzot jāapzinās, ka neviens cits uh, neuzņemsies atbildīgu amerikāņu, jo mūs neizglābs. Mums jādara pašiem. Protams, protams, ja Trumps tiks ievēlēts, tad man vairs nekādu ilūziju nav par viņu gribu vai nevēlēšanos kaut ko darīt. Par ekonomiku. Džani, Manfred, mēs nevaram turpināt tā kā līdz šim. Stabilitātes un izaugsmes pakts, tad eh, Manfred saka, ka tas ir jāpiemēro, tas tiek piemērots, Džani saka, ka tas netiek piemērots, bet realitāte ir tāda, ka stabilitātes pakts eh, nav pats par sevi problēma. Un Vācija lūg to atbalsta pats, ja tas netiek piemērots. Bet realitāte ir jāmaina. Un Junkera kungs, es mudinu jūs piecu prezidentu ziņojumu virzīt uz priekšu ar visiem aspektiem - fiskālā kapacitāte Eirozonā, eh, konversijas eh, iespējas, visi aspekti, kas tajā iekļauti. Stabilitātes pakts kā līdz šim nevar tikt turpināts. Mēs zaudējam uzticamību visur pasaulē. Un pēdējais, ko es gribu pieminēt, ir migrācijas un patvērumu politika. Tā ir nepieciešama tik ātri, cik vien iespējams. Kā mēs to panāksim? Es domāju, ka vīde tam ir sagatavota. Palūkosimies uz Brexit situāciju. Brexit nav problēma. Tā ir iespēja, jaunā iespēja. Kāpēc es to uzskatu par iespēju? Tāpēc, ka uh, Britu valdība vēlas, lai Brexit kļūtu par panākumu. Tā tas ir, tas ir viņu pienākums, bet mums ir arī savi pienākumi, un mūsu pienākums ir Brexit padarīt par uh, uzlabojumu Eiropai, Eiropas pilsoņiem. Šī ir iespēja, vienkāršot mūsu institūciju sarežģītību. Brexit nav uh, nekāds sots. Uh, un es nedomāju, ka tā ir iespēja atriepties. Es uzskatu, ka pašlaik runa ir par uh, pareizām, labām attiecībām starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, par to, kādu mēs saskatām Eiropas Savienību, kādu mēs to vēlamies redzēt nākotnē. Uh, un es domāju, ka mums tagad vajadzētu uh, abās Lamanšas pusēs apstāties, palūkoties uz situāciju un izmantot šo iespēju nenogalināt Eiropu, neizjaukt to, bet aizsargāt to un padarīt to stiprāku. Setz dich ruhig wieder hin. Ich habe das gesehen. Jā, jā, es eh, redzēju, es redzēju. Uh, Betankungs, uh, pieder pie grupas, uh, kas vienmēr uh, uh, sūdzās par laika pārsniegšanu, bet viņš vēlas jums uzdot jautājumu, zilās kartas jautājumu. Jūs pieņemsiet to, ja? Lūdzu. Ja, paldies, paldies priekšsēdētāji. Ferhofstadt kungs, vispirms vēlos jūs apsveikt ar jauno posteni. Uh, jūs uh, parlamentu pārstāvēsiet sarunās ar apvienoto karalisti Brexit kontekstā. Es vienmēr ar lielu interesi klausos jūsu uzstāšanās, jūs runājat par to, kā Eiropas Savienība virzīs uz priekšu ar visiem aspektiem, kuri tāpat jau notiks, kā mēs teicām, uh, vēlēšanu kampaņā. Bet vai jūs man piekrītat, ka Lielbritānijai jāatstāja Eiropas Savienība tik ātri, cik vien iespējams, ka 50. Uh, pāns ir ļoti ilgs process? Vai jūs piekrītat, ka mums jāizstājas pēc iespējas ātrāk? Un vai es jums varētu kaut kā palīdzēt pātrināt šo procesu? Es, starp citu, uzrakstīju nelielu brošūru par to, kā to var paveikt, un esmu gatavs jums piedāvāt šīs brošūras kopiju pēc sēdes. Atbilde. Vispirms vēlos pateikties godējumam kolēģim uh, par uh, to, ka viņš apsveica mani ar uh, šo nozīmēšanu. Mana atbilde ir jā. Ja. Zulīgs, jā, atzīst savu geschäftsordnung. Zulīnkungs par reglamentu. Paldies. Šulc kungs, es gribēju jautāt, kā tad ir ar laika ierobežojumiem? Reizēm jūs jau zvanāt pēc pa, nelielas pārsniegšanas pēc 11 sekundēm, bet tagad varbūt vajadzētu piemērot vienu mērauklu. Atbilde Atbild Zulīkungs, es nezinu, cik bieži jūs piedalāties plenāras sēdēs, eh, kad es vadu sanāksmi. Parasti mani kritizē tieši par pretējo, ka es neievēroju laiku. Es esmu pārliecināts, ka šādā diskusijā kā šodien politisko grupu pārstāvjiem, eh, kas pārstāv, piemēram, 190 uh, eh, deputātus vai 180 deputātus, kā Ferhofštetkungs, viņi drīkst izteikties nedaudz ilgāk tik svarīgajā diskusijā. Tas attiecas uz e, visiem politisko grupu priekšsēdētājiem un priekšsēdētājām arī. Arī e, Harmsas un Cimeres kundze varēs izteikties uh, tik ilgi, cik nepieciešams. Cimeres kundze, lūdzu. Liels paldies, paldies Priekšstādāja kungs, paldies par to, ka jūs paziņojāt, ka es drīkstēšu nedaudz ilgāk runāt. Tas ir, tas ir pārpratums. Jā, mums jāizšķiras. Mums jāizšķiras, par ko ir runa, vai mēs vēlamies saglabāt statusu quo un uh, pārvaldīsim līdz šim uh, paveiktās kļūdas, vai mēs izveidosim jaunu Eiropas modeli, jaunu sociālo Eiropu. Es domāju, ka Eiropas māja ir uh, jāremontē, jāpārbūvē no pamatiem. Nevajadzētu uh, apstāties tikai ar uh, sīkām izmaiņām. Eiropas mājai jākļūst apdzīvotai, lai mūsu pilsoņiem būtu uh, labi mājokļi, darba iespējas, nākotnes perspektīvas jauniešiem un uh, skaidri risinājumi uh, bezpajumtniecībai vai arī vecumdienu nabadzībai. Mēs vairs neticam tam, ka tiek izdarīti tukši solījumi parlamentā vai kaut kur citur. Līdz šim neviens nav skaidri teicis, ka līdzinējā Eiropas Savienības koncepcija, proti eh, tā, kas balstās uz globālo konkurētspēju un um, izaugsmi, kas nozīmē tikai parādus mūsu pilsoņiem dalību valstu uh, budžetiem, uh, kas balstās uz uh, sabiedrīsko pakalpojumu privatizāciju. Uh, būtu nepareiza. Bet tieši par to ir runa. Ja mēs nemainīsim šo eh, līdzinējo modeli, šo perspektīvu Eiropas Savienībā, tad mēs uh, tikai griezīsimies riņķī. Mēs nevaram runāt par sociālo drošību, par labākām darba vietām, ja tā pašā laikā mēs runājam par uh, pārmērīgo elastīgumu un nedrošām darba vietām. Ko tad jūs varat mainīt jauniešu bezdarbā? Uh, ja tiek uzdots jautājums par to, kāpēc uh, pieaug nacionālisms, kāpēc dalību valstis tagad aizsargā tikai savas intereses. Bet uh, būtībā tam ir tikai viens iemesls. Valdības aizstāv šo uh, nacionālismu pieaugumu un labējie populisti ir tie, kas no tā iegūst. Viņi vēlētos Eiropas Savienības pamatus aizstāt ar lupatsēgu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas visvairāk mūs apdraud. Tās ir tas lielākās briesmas. Uz to var atbildēt tikai divējādi. Mums ir vajadzīga demokrātiska Eiropa, īsteni demokrātiska Eiropa. Uh, un tas, ko jūs pieminējāt, ka komisijas uh, Uh, ka komisāri varēs piedalīties vispārīgajās vēlēšanās, tas neko vēl nemaina. Tas ir sīkums, ar to nepietiek. Jums ir vairāki priekšlikumi, bet būtībā visiem priekšlikumiem ir vajadzīgs demokrātisks fun pamats, fundaments. Jūs neteicāt, kā jūs vēlaties to organizēt, kā jūs vēlaties piesaistīt mūsu pilsoņus. Jūs nenosaucāt tos jautājumus, kurus vajadzētu uzdot uh, padomēji Būtībā jūs balstāties uz uh, tā, ko panāca jūsu priekštecis Barozu kungs. Daudzi pilsoņi mūsdienās uzskata, ka uh, Eiropas Savienības kursu veido nevis demokrātiski ievēlēti pārstāvji, bet lobiju pārstāvji. Līdz ar to nepietiek Barozu kungu šodien saukt par lobiju pārstāvi. Bet jaunajai komisijai beidzot kaut kas jādara, jāsaprot, ka pilsoņi vēlas e, iesaistīties politikas kursa līdznoteikšanā. Viņus nedrīkst atstāt ārpus lēmumu pieņemšanas procesiem. Šodien vairāk kārt jūs e, pieminējāt, ka jūs aicinat kaut ko darīt, bet pie kā jūs vēršaties? Kam kaut kas jādara? Mums, komisijai, padomēji, skaidri vajadzētu pateikt, ko mēs vēlamies darīt. Jūs runājat par Brexit, par lēmumu, kas pieņems referendumā. Tagad ir jāpaveic lietas, kas iepriekš nebija iespējamas, bet tad šodien vajadzētu pateikt, ka mums jādiskutē par kopīgu bezdarba apdrošināšanu, par Eiropas uh, minimālajām algām. Tie ir tie jautājumi, kas sev būtu jāuzdod. Mēs sagaidām daudz vairāk. Mēs sagaidām konkrētus risinājumus. Un tad noslēgumā viens, viens komentārs. Priekšsēdz pārtrauc. Tad pēdējais komentārs. Lūdzu, eh, izbeigsim kreisos uh, mest vienā kaudzē ar tiem, kas vēlas uzbūvēt mūrus un uh, veicināt karus. Für die Fraktion der Grünen. Zaļos pārstāv Harms skundze. Godātais prezidenta kungs, godātie Eiropas Savienības pilsoņi. Manas politiskās grupas vārdā vēlos uzsvērt. Eiropas Savienība ar saviem sasniegumiem un ar savām vājībām, kuras mēs, protams, labi apzināmies, ir atbilde uz nacionalismu, Mēs Eiropas Savienībā esam 60 gados iemācījušies, ka mūsu intereses kopīgi var pārstāvēt labāk. Mūsu vērtības mēs varam aizstāvēt labāk, kad esam kopā. Tieši tāpēc Eiropas Savienība, mūsuprāt, ir atbilde uz problēmām. Protams, tas viss notiek globalizācijas neskaidrajos laikos. Mogherini kundze un citi uh, vēlas lielākas kompetences Briselē, bet visam jānotiek savā laikā. Esmu pārliecināta, ka mēs uh, tagad uh, būtu spiesti diskutēt par institūciju pārmaiņām. Mums jāatgūst mūsu pilsoņu uzticība ne tikai attiecībā uz tirsniecības jautājumiem. Mums ir vajadzīga mūsu pilsoņu uzticība uzticība. Mums ir vajadzīga atvērta, liberāla sabiedrība, jo eh, to pašlaik apdraud pēdējo gadu attīstība. Ko mēs vēlamies, ko zaļie vēlas darīt nākotnē? Kas būtu jāpaveic, lai pilsoņi atkal uzticētos Eiropai un tās nākotnei? Pēdējā gadā mēs redzējām, ka neliela cilvēku daļa, kas visā pasaulē ir bēgļu gaitās, ir ieradušies pie mums, un mēs redzējām, ko tas īsti nozīmē, ko nozīmē šī globālā migrācijas un bēgļu problēma, kaut gan pie mums tā ir nonākusi homeopātiskos daudzumos. Mēs tagad strīdamies par Eiropas Savienības politikas polarizāciju. Un es vēlos uzsvērt, Mana politiskā grupa un es pati esmu pārliecināta, ka Savienības valstīm vajadzētu labāk pildīt savus taptiskos pienākumus, uzņemt bēgļus. Afrika. Bet lūkojoties uz Āfrikas valstīm, uz Sīriju, es eh, varu tikai lūgt Dievu, eh, ka eh, pamiers tiek saglabāts, skatoties uz dienvidiem, mēs redzam, ka Eiropas Savienībai jārīkojas ātrāk un labāk, jo pēdējos gados mēs redzējām, ka mēs cenšamies problēmas e, izspiest ārpus mūsu teritorijas. Pašlaik nav risinājuma Āfrikai, mums nav labi funkcionējošās patvērumu politikas. Ja mēs neatrisināsim migrācijas e, politikas problēmu, tad tuvākajā laikā mēs ar šīm problēmām saskaries, saskarsimies Eh, vēl lielākā apjomā. Dāmas un kungi, šodien tika daudz runāts par solidaritāti. Tieši solidārā atbilde uz problēmām, uz citu cilvēku bēdām būtu nepieciešama. Un ir grūti rīkoties, ja mēs Eiropas Savienības iekšienē neesam solidari, solidāri. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm. Mēs redzam, ka mēs glābjam bankas, bet neglābjam skolas un slimnīcas. Mēs redzam, ka mūsu robežas nav aizsargātas. Uh, pret terorismu mēs nevaram rīkoties kopīgi. Ir ļoti daudz neskaidrības un nedrošības avotu. Un tagad Bratislavas samitu mēs varam tikai mudināt beidzot saprast, mēs nevaram to darīt izolēti. Mums ir jāpiesaista dalībvalstu valdības. Junkera investīciju plāns, kas tika šodien pieminēts, ir labs, bet ar to vien nepietiek. Lai atrisinātu jauniešu bezdarbu, tas jauniešu bezdarbs ir laba lieta, bet interrail nu noteikti nav atbildi uz to, uh, Weber kungs. Interrail ir laba lieta, bet tā nav atbildi uz bezdarbu. Uh, ja mēs runājam par nodokļu likumdošanu, par to vajadzētu runāt, par stabilitātes paktu jauniešu bezdarba kontekstā. At mūsu nākotnes Eh, projekti, kā piemēram klimata savienība, ir apdraudēti, ja mēs neratificēsim ātri Parīzes vienošanos. Mums ir jāveic enerģētiskās pārmaiņas, koncentrējoties uz atjaunīgiem enerģijas avotiem, uz enerģijas avotu dažādošanu, un mums jārīkojas konsekventi, dāmas un kungi. Zaļo politiskā grupa vienmēr ir gatava aizstāvēt Eiropas Savienības sasniegumus eh, vides eh, aizsardzībā, pat datu aizsardzībā, visās jomās, bet mēs sagaidām, un Junkera kungs, jums tiešām vajadzētu to ņemt eh, ļoti nopietni. Mēs vēlamies, lai šie sasniegumi mūsu pilsoņu labā tiktu aizsargāti arī starptiskajos nolīgumos, kā TTIP. Ja jūs to nedarīsiet, tad jūs zaudēsiet galīgi mūsu pilsoņu uh, uzticību. Paldies! Tas Wort hat jetzt für die. Paldies, un tagad FDD frakcijas vārdā vārds Faračkungam. Paldies! Šī gadskārtējā tradīcija uzruna par stāvokli Eiropas Savienībā to iesāk jūsu priekšgājais Barozo kungs, un es domāju, ka tagad ir lieliski iespēja visiem tiem, kas kopā ar mani vēlas uh, apsveikt uh, Barozo kungu, kas ieņem ļoti labi apmaksātu darbu Goldman Sachs rindās. Es domāju, ka lielie puiši parūpēsies arī par jums, Junker kungs. Dzirdot to, kas izskanēja šorīt, es priecājos par to, ka mēs nobalsojām par izstāšanos. Esmu pārliecināts, ka nekāda secinājuma netiks izdarīta pēc Brexita. Uh, Parastā recepte - vairāk Eiropas. Un šajā gadījumā vairāk militārās Eiropas, Eiropas armija, Eiropas kopīga aizsardzība. Jau tagad šeit parlamentā eh, daži paziņo, ka amerikāņi vairs nebūs šeit, mums ir tagad jāizveido pašiem savas struktūras. Es nezinu, kā ir ar mieru projektu, bet es domāju, ka šis noteikti ir diezgan bīstams solis. Un šīs izmaiņas opozīcijas partiju rindās visā Eiropā neko nemainīs um, ar jūsu politiku. Es domāju, ka būs vēl vairāk referendumu. To jūs varat sagaidīt. Bet runājot par Brexit. Nu, varbūt jums ir taisnība. Ja jūs izskaties kritiski pret Lielbritānijas valdību, kurai būs jātiek ar to galā. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka arī Eiropas Savienībai būs jātiek ar to galā un jūs esat uh, nozīmējuši attiecīgus juristus, un no Eiropas parlamenta puses tas būs Gijs Ferhofštats, kas vedīs sarunas par Brexit. Ja mēs iedomājamies šo ēku kā templi, tad Ferhofštāt kungs ir priesteris, fanātiķis. Šeit ir tikai viens patiesas nacionālists zālē. Tas esat jūs, jo jūs vēlaties karogus, uh, himnas, uh, armijas. Uh, Es uh, esmu pārliecināts, ka jūsu nozīmēšana šajā amatā ir tāda kā kara pieteikšana šajā procesā. Ja jūs pieturēsieties pie dogmas uh, sakot, ka uh, beztarifu piekļuve uh, tirgumu ir jāsaglabā, brīvi cilvēku pārvietošanās ir jāsaglabā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mums neizdosies vienoties. Mums neizdosies vienoties arī par PTO noteikumiem. Uh, Apvienotajai karalistei tas nemaz nav tik slikti, jo tas būs vēl labāk un lētāk nekā pašreizējais darījums. Bet eh, simtiem tūkstošu, eh, kas strādā Vācijas autobūvs jomā un, Vāc un Francijas vīndariem, tas varbūt būs vissliktākais darījums. Es teiktu, ka tas, kas mums tik tiešām ir nepieciešams, ir saprātīga kopīga pieeja, un šim parlamentam ir jāatzīst, ka tas ir pieļāvis kļūdu, un ir jāatrod kāds, kas, kuram patīcībā patīk apvienotā karalista, kas varētu vest šīs sarunas. Paldies! Tas Wort hat jetzt. Äh, Tagad ENF grupas vārdā vārds Lepenes kundzei. Labi, Junker kungs. Reti gan jūs mums esat piedāvājis uh, tik vāju runu bez jebkādas vīzijas. Encefalogramma. Nu, šķiet, ka jūs uzstājāties ar tādu kā Eiropas Savienības bēru runu. Varbūt izņemot, jāatzīst, jūsu diezgan veiksmīgais humoristiskais piesitiens, uh, kur jūs eh, sevi piedāvājāt kā cīnītāju pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Bet nu labi, atgriezīsimies pie svarīgākā. Jūs patiesībā neko nesat pamanījis, neko nesat sadzirdējis no pilsoņu rindām, kur cenšas atgūt savu brīvību un neatkarību. Es vēlētos pateikt, ka Vēberkungs mums deva kādu jaunu elementu. Viņš lasa to, ko uh, eh, pilsoņi raksta laikrakstos. Nesakiet laikrakstu, Vēberkungs, paraugieties labāk, par ko jaunieši balso. Jo manas pārstāvētajā valstī, Francijā, kustība, kurai, kur man ir tas gods pārstāvēt, atbalsta visvairāk jaunieši. Patiesībā Brexit pārtrauc tādu kā tabū. Tagad ir skaidrs, ka ir iespējams izstāties no Eiropas Savienības un vēl labāk izstāties ar labvēlīgākiem apstākļiem. Tātad iepriekš teiktais bija tikai uh, meli. Lielbritānijai šobrīd veicas ļoti labi, un šis šoka trieciens, kur jūs būtu vēlējies piedzīvot patiesībā, neparādījās. Jūs teicāt, ka tā būs apakalipse, kas tagad uh, tiks piedzīvot Lielbritānijā, bet nekas tāds nenotika. Neatkarīgi no uh, tā, kas notiek, jūsu risinājums ir vairāk Eiropas terorisms, uh, uh imigrācija, lauksaimniecības noriets. Jūs tik sakat vairāk Eiropas bet neviens tam vairs netic. Tas ir tikai kā tādi maģiskie vārdi. Atsakoties no nacionālajām robežām par labu Schengenai, jūs cerat eh, tagad izsekot visiem un ikvienam, kas pārvietojas, kas īsteno noziegums. Jūs cenšaties paplašināt komun eh, komunitārismu, populismu, terorismu. No kā tad Eiropa mums aizsargā? No drošības? piedāvājot destruktīvu politiku dienvidu valstīm, lai izglābtu eiro, nevis pilsoņus. Jūs nogalinājāt ekonomiku, jūs panācāt to, ka uzņēmumi ir slēgti, jūs novedāt pie tā, ka parādās masveida bezdarbs. Nu kā tad Eiropa mums aizsargā? No nu, labklājības. Jūs piedāvājat vairāk Eiropas par spīti pilsoņu gribai, bet tas tikai pie, noved pie lielākām, uh, lielākas spriedzes. Jūsu iebildumi pret uh, referendumiem ir satraucoši. No kā tad Eiropa mūs aizsargā? No demokrātijas, no brīvības. Es domāju, ka ir pienācis laiks nodot uh, stafets kodiņu, kociņu citiem. Eiropas tautām ir nepieciešama nākotne, un to var nodrošināt tikai nacionālā kopiena. Ļaujiet nācijām atbrīvoties, ļaujiet tām sadarboties savā starpā. Uh, tā, kā viņas to vēlas, un labāk nekā ar Briseli. Visbeidzot, esiet demokrāts, ļaujiet pilsoņiem izlemt savu nākotni. Frau Abgeordnete Le Pen. Le Pen skundze, Koborn kungs vēlētos jums uzdot jautājumu, vai atbildēsiet? Piekrītat? Lepenes kundze, vai jūs aicināsiet īstenot Frexit pavisam uh, tuvā nākotnē, vai jūs to esat paredzējis savas uh, prezidenta vēlēšana kampaņas ietvaros? Atbilde. Es domāju, ka referendums ir labākais demokrātijas piemērošanas veids. Es jau esmu to teikusi iepriekš, ka es organizēšu referendumu, lai Francijas pilsoņi var eh, paust savu viedokli par Eiropas Savienību. Paldies! Tas Wort hat jetzt die. Tagad vārds pie frakcijām nepiedarošajiem deputātiem un vārds Dautas kundzei. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Pēc apvienotās karalists uh, iedzīvotāji 23. jūnijā pieņemtā demokrātiskā lēmuma Apvienotajai karalistī un Eiropas Savienībā ir jāvienojas par uh, staustarpē izdevīgām attiecībām, kas būtu balstītas uz sadarbību, tirzniecību, drošību un labklājību. Tas ir svarīgi ne tikai apvienotajai karalistē, bet arī Eiropas Savienībai. Mēs esam uh, piektā lielākā ekonomika pasaulē, mēs esam lielākais uh, noiet tirgus Vācijas automašīnām un Francijas lauksaimnieku ražojumiem. Uh, Realtāte ir tāda, ka Eiropai mēs esam nepieciešami, un tagad mums ir jāstrādā citā veidā, lai no tā iegūtu visi. Apvienotā karaliste ir lieliska nācija. Tā, protams, piedzīvos uzplaukumu arī viena pati, bet Eiropa ir mūsu sabiedrotais. Ļausim, nepieļausim, lai šīs sarunas noved pie nevajadzīgas cīņas. Ziemeļīrijai izstājoties no Eiropas Savienības pavērs gan iespējas, gan izaicinājumi. Miers, kas eh, tika panākts eh, Ziemeļīrijā tika nodrošināts šeit, un uh, mūsu robeža kļuva par Eiropas Savienības robežu. Tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam izlemt par progresu, par turpmāko progresu. Turpmāko gadu laikā Ziemeļīrija raudzīsies gan Eiropas, gan arī pasaules virzienā, lai nodrošinātu mieru un demokrātiju uh, mūsu reģionā. Paldies! Ja, Frau kolēģin Dots, der... Dots kundze, Danakungs vēlētos jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet? Danakungs. Dots kundze, Ziemeļīrija saprātīgi balsoja par iestāž... palikšanu Eiropas Savienībā, bet pārējā valsts nē. Jūs pieminējāt. Uh, to, ka būs uh, ļoti sarežģīti nodrošināt šo robežu, bet tā varētu būt arī, un jūs teicāt, bet tā varētu būt arī ro, uh, iespēja, kā tas varētu radīt iespēju, ja runa ir par brīvu cilvēku pārvietošanos. Kā tad ir iespējams nodrošināt uh, šādas robežas darbību, neradot jaunas problēmas jūsu pārstāvētiem reģionam? Atbildi, paldies, Tēnā kungs, Jā, Ziemeļīrija tik tiešām balsoja, kā jūs teicāt, bet es eh, ar lepnumu esmu arī apvienotās karalistas sastāvā un apvienotā karalista kopumā nobalsoja par to, lai atstātu Eiropas Savienību. Es respektēju un apbrīnoju pārējo līdzpilsoņu pieņemto lēmumu. Ziemeļīrijā situācija ir tāda, ka Ziemeļīrija būs vienīgā apvienotās karalistas daļa, kurai nav uh, sauzemes robežas ar citu Eiropas Savienības dalībvalsti. Un, protams, ka tagad mums būs uh, jauns izaicinājums. Es priecājos par to, ka mums bija izdevies rast risinājumu jau pirms mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai, tāpēc es esmu pārliecināta, ka mums izdosies pār, pārvaldīt šo robežu arī turpmāk. Paldies! Paldies tautas kundzei! Tagad vārds uh, padoms vārdā Kočakungam. Honorable members. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie deputāti. Parasti es šeit uzstājos pārstāvot padomi. Jūs sapratīsiet, ka šobrīd es to nevaru darīt, jo viss darbs, ko izklāstīja Junker kungs turpmākajiem gadiem, tas vēl ir tikai priekšā, bet es ceru, ka es varu pateikt Slovākijas prezidentūras vārdā, ka es priecājos par šo pozitīvo darba kārtību. Uh, Man ir tas gods pārstāvēt Slovākijas prezidentūru, un man ir iespēja uzklausīt šo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Varu garantēt, ka mēs kā prezidentūra apzināmies to, cik steidzami ir nepieciešams rīkoties, lai tiktu galā ar visām problēmām, ar kurām saskars Eiropas Savienība. Mēs tās apzināmies. Un es domāju, ka man nav. Uh, jārunā padziļināt par to, kādas tās ir, bet es teiktu, ja ir viena problēma, eh, kur ir jāatrisina pavisam steidzām, tā ir neskaidrība, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienība kļūs par populismu upuri, un es piekrītu Junker kungam, populisms neatrisina problēmas, tikai rada tās. Ieklausoties Junker kunga teiktajā, es vēlos teikt, ka Slovākijas prezidentūra ir apņēmības pilna, lai izvēlētos pareizos principus, uz kuriem balstoties mēs izvirzam savas prioritātes. Mēs vēlamies taustāms rezultātus, vēlamies palīdzēt pilsoņiem un pārtraukt šo sadrumstalotību. Otrakārt, vēlos teikt, ka daudzi pieminēja uh, paredzēto valstu un valdību vadītāju tikšanos Bratislavā šo piekdienu. Kāda ir sākotnējā ideja? Pavisam vienkārša. Valstu un valdību vadītāji tikās jūnijā pēc uh, Brexit balsojuma. Mēs sapratām, ka ir nepieciešams atklāts diskusijas par stāvokli Eiropas Savienībā un to, kā rast piemērotu atbildes reakciju uz notiekošo apvienotajā karalistē. Es varu teikt, ka mēs noteikti dzirdēsim atšķirīgus viedokļus, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties no šīm debatēm. Es domāju, ka šīs debats ir ilgi gaidīts, un ja tās tik tiešām noritēs cenšoties rast kopīgu pamatu nākotnes atbildes reakcijai, es domāju, ka tā būs noteikti sanāksme pievienoto vērtību. Mums noteikti ir jābalstās uh, uz šo sanāksmi, lai turpinātu pārdomu procesu turpmāko uh, mēnešu laikā, līdz pat laikam, kad mēs atzīmēsim Romas līguma uh, gada dienu. Uh, Es domāju, ka ir vairākas jomas, kurās mēs varam īpašu uzmanību pievērst uh, mūsu darbā turpmākajos mēnešos. Tātad pirmais ir imigrācija. Paldies Junker kungam par to, ka viņš izteica aicinājumu Slovākijas prezidentūrai arī strādāt pie risinājumiem, kas ļaus mums atrisināt uh, gribas trūkumu uh, tajās valstīs, kuras neuzņem bēgļus. Es ceru, ka mums izdosies uh, visiem vienoties par solidāru pieeju. Nākamais eh, - iekšējā un ārējā drošība. Tie būs ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Un visbeidzot, mēs vēlamies, eh, lai komunikācija Eiropas Savienībā būtu labāka. Eh, to pieminēja arī Junker kungs. Un visbeidzot, prezident kungs. Slovākijas prezidentūrai, lai radītu taustāms rezultātus un īstenotu tik daudz, cik iespējams, pamats ir starp institucionālās vienošanās īstenošana. Tas ir pirmais punkts, eh, pie kura mēs strādāsim kopā ar komisiju, tad, kad mēs diskutēsim eh, par vēstuli, kurā mēs esam iesnieguši Fico kungam. Un es ceru, ka mums izdosies eh, vienoties par kopīgu deklarāciju ar komisiju un Eiropas parlamentu par likumdošanas prioritātēm. Prezidentkungs, man bija gods būt šeit šodien. Lielas paldies par uzmanību! Thank you. E Un tagad ETP grupas pārstāvim Roju kungam vārds. Paldies! Liels paldies uh, komisijas prezidentam par to, ka viņš uh, šodien atgriezies uh, pie Eiropas projekta pamatiem. Tik tiešām atbilde uz pašreizējām problēmām var būt tikai pārskatīt projektu un rīkoties tik ātri, cik mēs, vēlam, cik mēs varam. Es gribētu precizēt pāris lietas. Pret populismu varam uzvarēt tikai tad, ja atgūsim uzticību, mūsu pilsoņu uzticību. Un tas mums savukārt izdosies tikai tad, ja mēs pieturēsimies pie pieņemtās likumdošanas un saviem noteikumiem, pie saviem solījumiem. Tāpēc uh, Es uzskatu, mums uh, vajadzētu īstenot stabilitātes pakta uh, standārus. Mēs nedrīkstam tos mainīt katru nedēļu. Tieši par to komisija ir atbildīga. Tai jālūkojas, kā dalība valstis ievēro šos noteikumus par populismu. Mums ir vajadzīga vienota attieksme. TTIP, CETA un citi nolīgumi. Mums Eh, vajadzētu parūpēties par to, lai pieņemtie lēmumi tiktu īstenoti pareizā veidā. Un visbeidzot, mums ir vajadzīgi konkrēti risinājumi, nevis tukši solījumi. Risinājumiem jābūt konkrētiem, kā es teicu, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, lai viņus aizsargātu, ko mēs darām, lai datu apmaiņa būtu droša, ko mēs darām ieceļošanas, izceļošanas sistēmas kontekstā, kā mēs aizsargājam robežas, kā mēs rīkojamies attiecībā uz patvērumu politiku. Mums jāapraksta ļoti konkrēti soļi. Un labāk, lai to būtu mazāk, bet lai tie būtu tiešām skaidri aprakstīti. Ja mēs vēlamies izaugsme Eiropā, nepietiek tikai ar naudu. Mums ir jāuzņemas atbildība par iespēju dibināt jaunos uzņēmumus. Mēs redzam, ka uh, jāizstrādā uh, neliels skaits noteikumu, bet uh, tiem jābūt skaidriem. Paldies, tagad Rodrīgas kundze. Yes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, Eiropai ir jāturpina kontrolēt uh, arī mūsu pilsoņu dzīves globalizētā pasaulē ar šo ceļa kārti mums ir jāidentificē labākie Eiropas risinājumi. Savā runā jūs sniedzāt lieliski ieguldījumu šajā virzienā. Un Eiropas parlaments arī pieņēmis lēmumus tieši ievērot šos mērķus. Tagad mēs vēlētos, lai Eiropā doma arī uh, visu šo apstiprinātu un nāk lai ar konkrētiem priekšlikumiem Brātislavas samitā. Šeit mums ir nepieciešama šeit ceļa kartē noteikti spēcīgu sociālo pīlāru, lai pilnīgi visi Eiropas pilsoņi varētu balst rēķināties ar uh, atbilstīgiem sociālajiem standartiem, sociālajiem darba apstākļiem un aizsardzību. Uh, Sociālajiem pīlāram ir jābalstās uz ļoti spēcīgiem instrumentiem, lai šo sociālo standārtu varētu nodrošināt. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai no jauna jākļūst par uh, virzītāju spēku ekonomiskā sociālā konverģencē. Uzskatu, ka ir arī jānoslēdz Eiropas ekonomiskais monetārā savienība. Paldies, un tagad EKR vārdā Trebēsijos skundze. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, eh, cienījamais komisijas priekšsēdētāji Junker kungs, es nevēlētos būt nepieklājīga, bet jūs esat vecs nogurs un eh, jūs esat eh, daudz strādājis un jūs tagad iestāties par Eiropu, kas izgāžas. Uh, Bet ko jūs darat? Jūs nepārtraukti atgādināt vienu un to pašu. No jums, diemžēl, mēs nevaram sagaidīt neko jaunu, kā šo jau smagnējo pārvaldību, kāda tā ir bijusi līdz šim, kā um, jūs jau to šodien piedāvājāt. Es saskatu, ka Eiropas Savienība ir ļoti smagā krīze, uh, eiro krīze un tās smagās sekas uz ekonomiku. Uh, Mums ir bezdarbs jauniešu vidū Dienvidē Eiropā, imigrācijas krīze, Brexits, terorisms, un Eiropas Savienībai tieši tāpat kā iepriekš nav nekādu apmierinošu atbildes reakciju uz šīm krīzēm. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties politiku labāk skaidrot. Tā jums nav labāk jāskaidro, jums gluži vienkārši ir jāīsteno labāka politika. Eiropas Savienība tagad ir jāreformē, un proti tas ir jādara pamatīgi, ja mēs vēlamies, lai šī Eiropas Savienība nākotnē neizgāstos, ja mēs tik tiešām vēlamies atbildes mūsu bērniem un nākotni mūsu bērniem. Un es nedomāju, ka. Ferhofstedt kungs no liberāļu rindām ir pareizais, kas varētu pārstāvēt mūsu no Eiropas parlamenta. Katrā ziņā man būtu lapaticies par to arī izlēmt un izlēmt, kurš tad vad šīs sarunas par Brexit jo neviens cits te nav tik lielā mērā par centralizāciju. Es domāju, ka Eiropai ir nepieciešama ala kārta risinājuma nākotnē. Paldies! Paldies! Un tagad go e grupas vārdā vārds Ferēras kundzei. Prezidents, ņurž. Liels paldies, priekšstādētāji. Godētais Junkera kungs. Vakardien biznesa Europa, Eiropas patronāts. Uh, nāca klajā ar savu programmu, ko viņi vēl sagaidīt no Eiro samita. Te nevajag būt uh, burvim, lai uh, saprastu, ka tās ir viņu prasības un lobbyis. Tas ir tas, kas notiek katru reizi pirms uh, samitiem, un uh, vai tiešām uh, no šādām interesēm ir atkarīga Eiropas Savienības nākotne, no patrunāta uzņēmēju interesēm. Uh, Mums ir jārunā par algām, par tiesībām. Bet kas notiek tā vietā? Nē, tie ir procesi, kur, kur tiek piemērotas sankcijas Portugālei. Ir uh, jāmaina Eiropas Savienība, uh, jāiznīcina tā Barozo un Goldman Sachs Eiropa, tā nav tautu Eiropa. Paldies. Paldies, tagad vārds Jakten kungam. Paldies, priekšsēdētāji. E, Eiropas Savienība nav perfekta, un prezidents Junkers to arī atzīst un var atbalstīt lielu skaitu iniciatīvas, kuras viņš mums prezentē, lai, lai piemēram, radītu darba vietas, sociālo taisnīgumu, e, attīstītu digitālo sfēru, savstarpēju savienojumību. Junker kungs arī runāja par to, ka ir jāatbalsta pilsoņi, jāiesaist viņu vairāk. Solidaritāti jāīsteno Skotija balso, lai paliktu Eiropas Savienībā. Uh, Mēs vēlamies kopā strādāt pie kopīgiem izaicinājumiem. Skotijā esam daudz strādājuši, lai identificētu, kā pēc iespējas efektīvāk varētu aizstāvēt Skotijas nostāju, īpaši nodrošināt uh, Skotijas piekļuvi vienotam tirgumu. Strādājam ļoti smagi, lai pārliecinātu apvienās karalists valdību par to, kā Skotu labu labklājība nedrīkst tikt apdraudēta. Es ceru, ka pārdomi un parlaments arī uh, radīs veidu, kā atspūgļot uh, Skotijas um, tautas vēlmi tā būt solidaritāte. Paldies, un tagad FDD vārdā Ferāra kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Gadu atpakaļ prezidents Junkers apliecināja, ka Eiropas Savienībā trūkas Savienības un Eiropas. Nu, un šodien vajadzēja runāt pārliecinošāk. Jūs runājat par ideālu Eiropu, solidaritāti, par uh, atbildi, kas ir jāsniedz pilsoņiem. Taču Eiropas modelis joprojām ir. Uh, um, nepilnīgs, un uh, jūs esat efektīvi strādājuši, lai glābtu bankas, bet nepietiekam, lai pārvaldītu imigrāciju un nodrošinātu ekonomisko izaugsmi. Pilnīgi visām dalību valstīm Eiropas Savienība tiek uztvērta par Eiropas lielvāru, kur strādā lobby, tehnokrāti un nosaka lēmu pieņemšanas procesu, uzspiežot tādējādi taupības pasākums, samazinot tautu suverenitātes. Uh, lomu, demokrātija, mm, iznīcinot, izārdot sociālo valsti, deregulējot eh, darba tirgu, palielinot nabadzību un sociālo nevienlīdzību. Sociālais ekonomiskais progress eh, cilvēktiesības eh, ja tas nekļūs par Eiropas politiku centru, tad uh, pilsoņi turpinās teikt nē šai Eiropas Savienībai. Liels paldies, ENF vārdā tagad Salvīnīkungs, lūdzu. Paldies. L'ennesima farsa, l'ennesima. Kārtējo reizi 3000 uh, cilvēki ir gājuši bojā vidusjūrā, 6 Um, miljonu bezdarbnieku Eiropā. Un izskatās, ka Eiropas Savienības vienlī, vienīgais naidnieks ir populisti, nacionālisti. Jums tiešām ir jāiet pie ārsta, jūs tā uzskatāt. Ru, galvenais apdraudējums iedzīvotājiem Eiropas Savienībā ir islāmistu terorisms. Jūs to visu atbalstat arī finansiāli ar katru imigrantu laivu, kas iebrauc īs, Itālijā nosakot arī bezjēdzīgās sankcijas Krievijai, kas maksā miljārdiem eiro un tiek zaudēts darba vietas, dodot arī naudu Turcijai, kas neko nemaina šajā situācijā. Tad arī jūs uzbrukat Ungārijas, Polijas valdībām, uh, kuras es cienu un kas uh, tiek demokrātiski ievēlētas. Jūs uh, cildināt neiedzīgo eiro. Es domāju, ka šī ir jūs pēdējā runa parlamentā, jo pilsoņi vairs nevar jūs paciet, viņa populistiski un nacionalistiski mostas. Paldies! Un tagad vārds uh, Zonebona kungam. E Paldies, šef. Eiropas Savienība ir mainījusies. Kad es uzsāku darbu šeit, es vēlējos cīnīties par stipru Eiropu ar stipru pamatu ar 27 satelītu valstīm. Tagad šīs skaidrs ir mainījies, un tagad uh, pēc Brexit, pēc Ungārijas uh, vēlēšanām uh, uzskatu, ka tiešām ir laiks ļaut izstāties, ja uh, valdības uh, vēlas piedāvāt atbalstu Apple uzņēmumam, tad runa ir par Eiropu, kas atbalsta koncernus, nevis pilsoņus. Tāpēc es vēlos vērsties pie īrijas valdības. Ja jūs joprojām uzskatāt, ka Apple izveidos darba vietas īrijā, jūs varat to aizmirst. Apple Apple'am bija viens eh, Steve's Jobs, tad tā kā viņam nav darba vietu, bet Jobs tagad ir uh, miris. Tā kā nedomājiet, ka 30 miljoni eiro jums piedāvās kaut kādus labumus, tas nepiedāvās jums jaunus iPhones, un jūs drīzāk varat eh, pieprasīt nodokļus par iegūtiem nodokļiem jūs varat iepirkt daudz, daudz vairāk jaunu iPhone. Junkara kungs, Lūdzu, uh, komisāru Ettingeru uh, piespiediet ik pēc trīs minūtēm ielogoties ar savu smartfonu uh, Vācijas internetu tīklā, tad mēs ātrāk atradīsim risinājumu viesabunēšanas maksām. Liels paldies, Zonenbakungs. Paldies arī par to, ka jūs mani atzīstat par šefu. Liels paldies, es nemaz nezināju, ka esmu lūk, šī eh, tik apdāvināta cilvēka šefs, tagad Levendovska kungs. Liels paldies! Šodien mēs nedzirdējām ierasto optimismu jūsu runā, Junker kungs, jo tam īsti nav pamata. Nav īsti pamata eh, svinēt līgumu gada dienas ir ļoti daudz satraukuma, ļoti daudz populismu un ksenofobijas, kas arī tad, eh, nu, diktē mūsu darba kārtību un diskusiju toni. Mūsu priekšā ir ļoti daudz apdraudējumu, kas eh, izriet arī no imigrācijas un no atvērto durvju politikas. Naidžels Parāžs kādreiz bija par šo galvenais līderis, bet tagad mēs redzam, ka viņam līdzīgi ir daudzās arī citās dalību valstīs. Šie ir izaicinājumi, un um, tie ir jārisina, ja cilvēki uzskata, kā tā būs nacionālā dalība valsts, kas garantēs drošību, mēs zaudēsim šo cīņu pret veidzirnavām. Uh, Tas ir maldinoši. Bratislavas samīta darba kārtība ir ļoti laba. Mēs nevaram rādīt savu bezdarbību, mums ir jāmeklē kopsaucējs. Un tas nevar būt zemākais kopsaucējs. Liels paldies, Levandovska kungs, Jurek kungs, zilās kartiņas. Jautājums, skatās atbildēt, jālūdzu. Pišmie, Jūs, eh, Levandovska kungs, jūs runājāt par Junkera kunga runu, bet viņš eh, savā runā nerun, neminēja ģimenes. Ģimenes hm, tik ļoti apdraudētas, un tas rada imigrācijas krīzi. Kādēļ jūs baidāties runāt par ģimeni? Pitā Levandovski. Junk... Levandovska kungs. Jā, Junkera kungs pats uh, izvēlējās tēmas, par kurām runāt. Es domāju, ka runa bija ļoti adekvāta un atbilde uz uh, mūsdienu situācijas. Stanišev kungs, uh, sociāldemokrāta vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji gudētais Junkera kungs. Jums bija šis sarežģītais uzdevums vadīt Eiropas komisiju laikā kad neiedomāmais kļūst par iespējamo un ka neticamais notiek. Brexits, solidaritātes trūkums, pārvaldot migrācijas krīze tikai simptomi. Tā vietā, lai palīdzētu Eiropas Savienībai radīt perspektīvu, ir jārisina problēmas sāk, problēma saknē. Sociālā ekonomika, sociālā Eiropa bija taupības politikas galvenais upuris. Jūs solījāt, nu, ka mainīsiet situāciju. Teicāt, ka Eiropai ir nepieciešams trīskāršais A sociālajā jomā, taču tas vēl nav noticis. Uh, Tas, ko sagaida sociālists no jums un no komisijas, ir tas, ka jums eh, būtu ļoti konkrēta ceļa kārta, kur tiktu izlīdzsvarotas iniciatīvas, brīvā ekonomika un sociālie standarti visā Eiropas Savienībā. Vēlreiz vēlos jūs aicināt ļoti nopietni risināt jauniešu problēmu Eiropas Savienībā. Mūsu politiskā ģimene jums piedāvā konkrētu plānu Eiropas jauniešu plānu nodarbinātībai, atvēlēt vairāk finansējumu jauniešu garantiju kultūra, izglītība un bērnu aizsardzība. Ja jūs par šo cīnīsieties un to īstenosiet, tad tiešām ir liels iespējas, ka Eiropā atgūsies. Liels paldies! Tanišau, un tagad vārds EKR vārdā Robertam Zīlam, lūdzu. Paldies, prezidenta kungs. Um, um, nākošās 12 mēnešus visiem būs uh, viss, ko viņi vēlās. Uh, vairāk sociālā, bet ne vārdu par taupības uh, režīmu vai arī par elastīgumu izaugsmas un stabilitātes paktu piemērošanā. Internets ciemos, ātra Lielbritānijas izstāšanās un uzreiz attīstīsim kapitālu tirgu ārpus Londonas un cīņa par, pret uh, sociālo dempingu, tādējādi it kā mazinot nevienlīdzību sociālajā jomā. Jā, konkrētā valstī jā, taču Eiropas valsts starpā tā būs vēl lielāka sociālā nevienlīdzība, jo jaunā paudze no nabadzīgākām valstīs pārcelsies tur, kur viņi var dabūt šo Eiropas dzīves kvalitāti. Un tā būs Eiropas Savienības problēma. Par aizsardzību. Jā, jauns fonds, uh, Eh, kas varbūt tās nepasaka, kā viņš strādās, un ir signāls NATO valstīm, ka šajā gadījumā mēs plānosim militārās operācijas bez ASV un bez Lielbritānijas nākotnē, kas, manuprāt, nav pareizi, vēl jau vairāk, ka jūsu runā, prezident kungs, eh, komisijas prezident kungs, es nedzirdēju nevienu vārdu par Krieviju. Jā, izņemot par to, ka samaksājam kompensācijas par Krievijas tirgu zaudēšanas pienam, bet Krievijas agresija Ukrainā, Krimas jautājums, it kā nebūtu šī agresora te pateiz Eiropas Savienības robežām. Thank you. One minute, please, Madam Tief. Maties kundze. Sr. Presidente, muito obrigada. Vamos falar. Eh, Lielas paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Junker kungs, mēs runājam par Eiropas Savienības stāvokli, bet ir jārunā ļoti konkrēti. Mēs nevaram vairs tikai izstrādāt eh, vēlmju sārakstu uh, ir uh, arī pieauguši uh, izdevumi maisaimniecībām, kas ir nepieņemamā līmenī. Mēs zinām, ka Francijā neno, netiek noteikti nekādas sankcijas, jo tā vienkārši ir Francija, tāpat kā arī pret Vāciju netiek pieņemta nekāda pasākuma, bet Portugāla ļoti cieši. Uh, Komisija nosaka dažādas pasākums pret Portugāli. Kādēļ tiek sodīta Portugāla? Kādēļ? Tādēļ, ka Portugāla ir Portugāla. Tādēļ, tā, tā tas diemžēl ir un um, vai tiešām tas nav apkaunojoši, Junker kungs. Lungrēn kungs, FDD vārdā, liels paldies. Runājot Eiropas Savienības stāvokli. Uh, par spītam, ko jūs sakāt, Junker kungs, mēs redzam, ka um, cilvēki ļoti ātri zaudē uzticību, un tas ir arī tas, kas notika referendumu laikā apņemtajā karalistē. Brīti var tagad atbrīvoties un tikt vaļā no šīm uh, Eiropas Savienības važām. Es domāju, ka uh, attiecības tikai ar Latviju karalisti uzlabosies. Jūs arī runājat savā runā par kopīgu aizsardzības vienību un uh, spēkiem. Zviedrija ir vienmēr bijusi neitrāla valsts. Tas nozīmē arī to, ka mums ir jāuzdot jautājums, vai mēs vēlamies iesaistīties šādā militārā sabiedrībā, vai mēs būsim spiesti to darīt. Uzticības jautājums ir uh, vēlētāju centrālais jautājums. Eiropas Savienība ir nedaudz saslimusi, mums jāredz, kas ir jādara tālāk. Eh, tagad Vilimski kungs, e NF, vien minūte. Paldies! Eh, Eiropas eh, komisija šodien prezidenta vārdā apzīmēja situāciju par eksistenciālo krīzi. Es pat teiktu, tā ir katastrofa. Briti izstājas un sāka mums ar dievu. Viņi nevēlas vairs būt Eiropas Savienībā. T Tagad mēs ar vairākumu nosodam poļus. No Luksemburgas mēs dzirdam lēmumus pret Ungāriju. Tas ir absurdi. Situācija tiešām ir absurda. Pirms dažiem gadiem mēs eh, vēl visi bijām draugi. Te valdīja sadarbība, miers, un mēs vēlējāmies uh, skatīties nākotnē ar entuziasmu. Bet tagad viss ir mainījies. Tagad uh, notiek tikai strīdi. Mēs redzam, uh, ka eiropolitika ir aplama, mēs redzam, ka ir aplama arī bēgļu politika. Tāpēc Lielbritānijas referenduma sekas mums jāvērtē pareizi, mums jāatkāpjas no Briseles diktāta un jāatgriežas pie subsidiaritātes un suverenitātes. Līdz ar to mēs nodrošināsim arī labāku iesaisti Eiropas nākotnes veidošanā. Paldies, tagad Lamasūra kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Visbeidz, beidzot, uh, ir iecerēti kopīgie aizsardzības uh, pamati Eiropas Savienībā, par to priecājamies un to ļoti pozitīvi atzīstam. Taču neaizmirstiet komisijas priekšsēdētāji arī to, ka militārais instrum, mili, in, instruments ir tikai viens no instrumentiem ārlietu politikā. Jūs arī minējāt vienu piemēru Sīriju, es minēšu divus citus piemērus, kāda ir mūsu ārpolitika attiecībā uz Krieviju. Minskas. Uh, Eh, nolīgumu. Tur sarunas neved Eiropas Savienība, bet gan divas dalība valstis - Ukraina, situācija Kaukāzā, arī eh, spiediens un apdraudējums Baltijas valstīs, gāzes diplomātija, ko īsteno Krievija. Eh, Eiropas Savienība par to vispār nerunā. Tas tiešām ir neticami, ka ceturdaļu gadsimtu pēc augstā kāra mēs esam nespējīgi runāt vienā balsī ar Maskavu. Otrs piemērs - Lībija. Lībija ir kļuvusi par pirmo migrantu iebraukšanas ceļu. Tā ir arī vieta, kur uh, aktīvi darbojas islamisti. Amerikas Savienotās valsts, Katārā, Emirāti, Ēģipte. San sadarbojas ar atsevišķi divpusēji ar dalībvalstīm, bet kur ir Eiropas Savienība? Jā, jūrā mēs īstenojam humanitāro darbību, bet tas arī ir viss. Mums ir tādējādi jāpakļaujas lēmumiem, ko pieņem citi. Um, agrākā ķēdes posmā ir nepieciešama papildus līdzekļi, bet ko tad mēs darīsim tālāk? Joprojām neko? Merci, one minute. Paldies, Fleckenstein kungs. Danke, Frau Prezident. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi, kolēģis. Es vēlos uh, uzrunā uh, izcelt tikai vienu aspektu. Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz drošību. Drošību Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Un tāpēc, Junkara kungs, es jūs atbalstu. Es atbalstu jūsu priekšlikumus uh, par labāko sadarbību uh, Uh, drošības dienestiem. Uh, es atbalstu arī aizsardzības fondu, kā arī struktūrēto pastāvīgo sadarbību uh, militārajā un aizsardzības jomā. Bet mēs vēlamies šajā jomā labāku efektivitāti, nevis tikai jaunu apbruņošanu. Tāpēc dalību valstīm jāpiedāvā arī Uh, papildus finansējums, papildus līdzekļi. Mūsu ārējo robežu drošība ir atkarīga no labākām kontrolēm. Mēs visi esam par maz uzmanības pievērsuši tam, kas iebrauc un kas izbrauc no Eiropas Savienības, bet tas nav vienīgais risinājums bēgļu krīzē, kas pašlaik plosas. Eiropas Savienības krīze attiecas uz bēgļu izmītināšanu. Tikai tad mēs to varēsim uh, pārvarēt. Ir nepieciešams, lai visas valdības tiešām īsteno Eiropas Savienības eh, vērtības un lai mēs cīnāmies pret eh, bēgļu plūsmu ehm, izcelsmes eh, avotiem. Bet tas nozīmē arī, ka mums ir vajadzīgs papildus finansējums. Paldies, Gonzales Ponskungs. Lielas paldies. Eiropas Savienības stāvoklis ir daudz grūtāks pašlaik nekā iepriekš. Mēs redzam, kāda ir situācija Francijā un Vācijā. Tagad ir Brexit. Mēs redzam uh, mafijas uzplaukumu un lēmumus par bēgļiem. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka sistēma nedarbojas, ka institūcijas nedarbojas. Mēs redzam, ka parlaments un komisija kaut ko dara, bet tas, kas nedarbojas, ir solidaritāte starp dalību valstīm. Bez solidaritātes mums neizdosies saglabāt Eiropu Ar institūciju solidaritāti vien nepietiek. Mēs vēlamies cīnīties pret eiroskepsi, tā vismaz mēs apgalvojam. Bet mums jāpiesaista arī eh, dalību valstis, eh, lai aizsargātu mūsu dzīvesveidu. Dalību valstīm ir jāpilda savas saistības attiecībā uz budžeta disciplīnu un eh, citiem aspektiem. Mums visiem jāsaprot, ka mums ir ārēja apdraudējuma. Puķins, piemēram, ir nopietnas apdraudējums, bet arī migrācijas plūsmas apdraud mūsu dzīvesveidu. 28 uh, eh, ekonomikas mūsu savienībā ir pašlaik izolētas, tam jārīkojas kopā. Eiropas Savienība ir vienīgā iespējamā nākotne visiem eiropiešiem. Šajā ziņā es vēlos uzslavēt uh, Eh, Junkera kunga uzrunu, un jūs varat rēķināties ar manu atbalstu. Eh, Fajonas kundze. Bet atvainojiet, te ir zilās kartītes jautājums. Gonzales Pons, vai jūs atbildēsiet? 30 sekundes jautājumam. Senra kundze. Paldies, priekšsētāja Ponskungs, vai jūs uzskatāt, ka ir taisnīgi tas, ka Spānijas valdība ziņo par budžeta samazinājumiem nākamajā gadā, lai pieskaņotos Eiropas prasībām. Vai jūs neuzskatāt, ka šie pasākumi novedīs pie tālākās diskriminācijas pret uh, trūcīgajiem Spānijā? Atbilde - es uzskatu, ka Spānijai, kā visām Eiropas Savienības valstīm, ir jāpilda savas saistības. Mēs neesam izolētā ekonomika. Mēs esam. Uh, kopējā tirgus daļa, un mums jārīkojas atbilstoši. Uh, Es nedomāju, ka vajadzīgas sankcijas pret Spāniju, bet Spānijai katrā gadījumā jāpilda savas, sa, savi solījumi. Paldies, Fajons kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādātāji. Neusticība. Tāds ir Eiropas Savienības stāvoklis. Tiek zaudēta eiropeiska identitāte. Daudzi cilvēki nemaz nedomā par šo identitāti. Uh, vai ir aizmirsuši par to, tāpēc, ka arī daudzi politiķi un valstu vadītāji aizmirst par Eiropas vērtībām. Mēs vienmēr ātri reaģējam uz mūsu tiesību pārkāpšanu, eh, bet eh, mēs nepiedāvājam mūsu pilsoņiem sociālu un solidāru Eiropu. Vajadzētu koncentrēties uz solidāru, demokrātisku Eiropu, nevis uz uh, Eh, slepeniem nolīgumiem. Mums vajadzētu rūpēties par Eiropas Savienības drošību. Tā pašā laikā mēs nedrīkstam Eiropas pilsoņu privātumu atstāt novārtā. Solidaritāte ir lieliska ideja, un es piekrītu, ka mums jāintegrē jaunieši. Mums ir vajadzīgs optimisms, jo ar pesimismu nekādas problēmas neatrisināsim. Mums visiem atbildīgajos amatos jāapzinās, uh, ka tuvākajos mēnešos ir jāpaveic liels darbs. Mēs esam par, atbildīgi par Eiropas nākotni. Paldies, Česa kungs! Paldies, priekšsēdāja kungs! Jūsu uh, uzruna bija ļoti aktuāla, ņemot vērā esošo situāciju. Mēs redzam uh, gaismu krīzes tuneļa galā. Mēs sagaidām no Eiropas Savienības atbildību. Mm, Mēs katru dienu redzam, kā izauga arī un pieaug pilsoņu neusticība Eiropas Savienībai. Mēs prasām komisijai un arī padomē kvalitatīvi palielināt savu darbību. Ir nepieciešama ambicioza pieeja, konkrētība, mērķi, prioritātes, drošība, imigrācija, darbs, uzkrājumu aizsargāšana, kā arī aizsargāšana drošības apstākļi, stiprinot uh, militāros spēkus un efektīvo ārvā, ārlietu politiku. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu un paildzinātu miera procesu. Eiropas Savienībā bezdarbs, jo īpaši, kas skar Eiropas jauniešus, lielāks par 20%, Itālijā tie 40%, investīcija plāns sniedz pirmos rezultātus. Uh, Ļoti labi arī jūsu minētie uzlabojumi. Ir jāstimulē investīcijas, lai pieaug izaugsme, nodarbinātība, arī uzkrājuma aizsardzība jāgarantē. Um, vai Bēlin tiešām ir palīdzējis uh, pilsieņiem un valstu budžetiem? kā teicāt, ir jāsniedz pilsoņiem tī uh, uzticība. Prezidenta Junker komisārs, šis ir brīdis, kad ir jārīkojas uh, izlēmīgi. Paldies. Van, van. Paldies, paldies, Van Bremt kundze. Viena minūte. Liels paldies priekšsēdētājiem. Prezidenta kungs, jūs runājat par to, ka ir vajadzīgi pozitīvi priekšlikumi. Tas ir ļoti labi, tas atbilst arī manās politiskās grupas vēlmēm. Pēc Brexit mums jāvirzās uz priekšu. Mēs nedrīkstam likt rokas klēpī. Mums ir vajadzīgas skaidras, konkrētas atbildes uz izaicinājumiem. Un jūs teicāt, ka Eiropa nav pietiekoši sociāla. Mēs Arī to atbalstām, bet uzskatām, ka ir vajadzīgi konkrēti risinājumi sociālajiem dempingam, jauniešu bezdarbam. Un jaunieši ir tie, kas atbalsta Eiropas projektu, tāpēc viņi īpaši ir jāaizsargā. Es gribētu uh, uzsvērt, jūs uzskaitījāt lielu sarakstu ar vēlmēm un iespējamiem risinājumiem, bet uh, ir daudz iespējama. Ir iespējami jauni rūpnieciski risinājumi, jaunās darba vietas, bet kā to visu īstenot? Mums ir vajadzīgas investīcijas, lai nodrošinātu šo rūpniecisko uh, pāreju. Sērkungs. Lielas paldies. Uh, Priekšstātājs kundze, Junker kungs uh, šodien runāja par drošību. Uh, Tautas partija atbalsta drošības mērķus. Tik tiešām arī parlamentam tagad jāiet šajā virzienā. Es gribētu uzsvērt, mums ir vajadzīga īpaša komiteja, kas būtu atbildīga par iekšējo drošību. Iekšējā drošība un terorisms ir jautājumi, kas pie mums tiek skatīti tikai eh, no viena skata punkta, proti no cilvēka tiesību pārkāpumu skata punkta. Mūsu pozīcija attiecībā uz e, migrāciju ir skaidra. Nevajadzētu problēmas risināt Eiropas Savienībā, vajadzētu tās risināt izsasmes valstīs, kur tās rodas. Un jāpanāk viss, lai situācija šajās valstīs e, zaudētu savas priedzi un cilvēki varētu atgriezties mājās. Protams, mums ir jāaizsargā ārējas robežas. Ungārija tas ir ļoti svarīgi. Mēs e, nevēlamies, lai cilvēki, kurus uh, uh, ielūdz pie mums citas valstis paliktu Ungārijā, un mēs uh, uh, gaidīsim referendumu oktobrī. Blue... Sajerkungs, uh, jums vēl sastot zilās kartas jautājumu. Pučačī kungs, vai jūs akceptējat šo zilās kartas jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Es nezinu, no kurienes eh, šī doma, eh, <clears throat> ka eh, tautas partija runā par cilvēcīgu izturēšanās pret bēgļiem. Ungārijā viņi par sabiedrisko naudu īsteno tādu kampaņu, kur Junker kungs ir uzmontēta, viņa fotografija ir uzmontēta. Uh, Briseles terora uzbrukumā cietušas uh, eh, lidostas um, fotogrāfijai, uh, tātad uh, šāda veida kūdīšana, un viņi runā par uh, cilvēcīgu izturēšanos priekšēd. Atvainojiet, uh, jums vajadzēja uzdot jautājumu, 30 sekundes, tāda ir noteikuma, vai jums ir atbildu šim jautājumam? Priekšsēdus kundzes nedzirdēja īsti jautājumu. Paldies, tad nākamais runātājs eh, vienu minūtē Tomasas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos citēt kādu franču dzīvnieku, kas saka, ka nav mīlestības, ir tikai mīlestības pierādījumi. Un attiecībā ar, uz Brexitu es domāju, ka ar šiem pierādījumiem, ne, ar šo mīlestību nepietiks, būs vajadzīgi pierādījumi. Uh, Mums ir jādomā par sociālajiem pīlāriem Eiropā. Šķiet, ka Eiropieši vairs netic Eiropai. Tieši tāpēc mēs nevaram priecāties par to, ka 80% no Eiropas tiesību aktiem tiek bloķēti. Mums ir vajadzīga rīcība, mums ir vajadzīga pierādījuma arī budžetā. Un eh, tāpat arī eh, ir vajadzīgi reāli pasākumi. Tāpat ir vajadzīga saskaņotība starp vārdiem un darbiem. Mums ir vajadzīgi adekvāti budžeta līdzekļi. Un eh, tāpēc vajadzētu pārskatīt daudzgadu finanšu plānu un mūsu budžetu 2017. gadām. Mēs gaidām, lai šie politiskie lēmumi, tādi lēmumi, par kuriem jūs šodien paziņojāt, un proti lēmumi par drošību aizsardzību un robežām, naktu kopā ar jauniem budžeta līdzekļiem. Bet tas, ko mēs darām, īstenībā ir tikai uh, budžeta apgriešana. Mēs apgriežam budžetu arī pētniecībai un investīcijām. Mēs uh, gaidam arī jaunatnes garantijas, uh, par kurām jūs runājāt, bet komisija budžetā 2017. gadā tam nav paredzējusi pat nevienu eiro. Uh, Priekšsēdētājs kundze un padomjas priekšsēdētāja kungs, mēs gaidām iniciatīvas, kas ļaut mums atjaunot pašu in, uh, resursus. Mums ir vajadzīgi priekšlikumi un sarunas ar katru parlamentu katrā dalība valstī. Es atvainojos, priekšsēdētājs kundze. Paldies, kolēģi! Es, protams, priecājos, ka man ir elastīgums attiecībā uz laiku, bet tomēr eh, mums, man ir arī jāierobežo eh, šis laiks. Rangela kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs kundze. Es gribētu apsveikt komisijas priekšsēdētāju par runu, kurā viņš pieskārās ļoti būtiskiem punktiem un arī konkrētiem pasākumiem, kas mums ir vajadzīgi. Tātad mums ir jādomā, kas mums tieši tagad būtu jādara. Viņu uztrauc eiroskepsis un populisms. Taču uh, ziņās mēs redzam, un arī koridoros un Eiropas institūcijās mēs dzirdam, ka Portugālei un Spānijai tiek atņemti struktūra fondi. Šīs valstis ir ļoti daudz ko upurējušas, un tām vajadzētu sasniegt Eiropas Savienības mērķus, tām nevajadzētu uzlikt šāda veida sankcijas. Uh, Vai komisija ir domājusi par Portugāles valstī? Protams, valsti varbūt varētu sodīt, bet nevajadzētu sodīt Portugāles tautu vai uzņēmumus Portugālē. Tas viss tikai palielinās populismu, un tas arī runās pretī Eiropas projektam un integrācijai. Paldies! Minute, Paldies! Tagad Vaidenholzer kungs, vienu minūti. Situācija nav laba, taču nevajadzētu par to ļauni priecāties. Daži kolēģi nemaz nevar pārtraukt šeit svinēt savu ļauno prieku. Viņi netika ievēlēti, lai būtu destruktīvi. Mūsu uzdevums ir risināt problēmas. Mums šīs grūtības ir jāplūko kā izaicinājumu, un Eiropa vienmēr ir augusi tad, kad ir tikus galā ar grūtībām. Taču mums nevajadzētu redzēt uz šīm acīm redzējām problēmām, kā bēgļu krīze, bezdarbs, institucionālā krīze. Mums ir jālūkojas arī uz priekšu. Un Junker kungs, vēr, saskatu to pozitīvi, ka jūs esat piešķīruši lielu uzmanību digitālajai nākotnē. Digitālo nākotni var izveidot tikai eiropeiski, un digitālais projekts ir būtisks Eiropai, tas nodrošina darba vietas. Runāt par datu aizsardzības paketu, mēs redzējām, ka mēs kā eiropieši nosakam standārtus visā pasaulē. Paldies! Paldies, Karaškungs, lūdzu, vienu minūte. Priekšsēdētājs kungs, eh, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Priekšsēdā Junker kungs, jūs ar savu konkrēto darbības plānu un vīziju izpildījāt mūsu gaidas, jo nosaucāt pareizi ārkārtas eh, vajadzības. Mūsu problēma ir dažu politiķu rīcība saistībā ar globālajiem izaicinājumiem, ar cilvēku bažām un kopīgajiem Eiropas Savienības lēmumiem. Vai šeit šī dažādo valstu vadību gļēvulība ir pieņemama, varbūt mums vajag pret to cīnīties, vai šis populisms, kas noved pie nacionālismu un Eiropas Savienības uh, uzticamības zuduma, ir pieņemams, un Bratislavas sa samits ir iespēja parādīt uh, solidaritāti. Mums ir jāmainās. Ir visām Eiropas Savienības valstīm jācīnās par Eiropas drošības savienību, par taisnīgumu, par investīciju plānu dubultošanu, par digitālo tirgu, par bēgļu sadali, par ārējās robežas aizsardzību un par kopīgo migrācijas un patvēru meklēšanas politiku. Korbet. Korbeta kungs, viena minūte. Priekšādātājs kundze, Eiropa saskaras ar ārkārtīgi daudzām problēmām, un Brexits, protams, ir viena no tām. Eh, tā būs viena no lielākajām šķiršanās lietām, un ja to mēģināsim eh, izdarīt ātri, tas kaitēs abām pusēm. Ir jāatrisina vesela virkne jautājumu, un katru dienu mēs spriežam par jauniem punktiem, kurus eh, šīs Brexit kampaņas vadoņi vispār nepieminēja. Uh, Valdība nav ierosinājusi 50. panta procedūru, tāpēc, ka tā nesaprot, ko tā vēlas darīt attiecībā uz šiem jautājumiem. Un pats lielākais jautājums ir, protams, vai tā vēlas nodrošināt sev vietu vienotajā tirgū. Bet tad, protams, ir jāakceptē arī visi noteikumi, kas attiecas uz vienoto tirgu. Vai arī tā vēlas vispār iziet no vienotā tirgus un tad uh, stāties pretī nodokļu muitas barjerām. Šī izvēle nav vienkārša. Un vienalga, ko šī valdība izvēlēsies, tas radīs ļoti smagas sekas abām pusēm. Un ir skaidrs, ka cilvēki par to nebalsoja. Tas nebija tas, par ko viņiem stāstīja. Brexit nav atrisinājis pilnīgi neko, nec nacionālā, nec Eiropas līmenī. Tieši tāpēc mums vajadzētu visu rūpīgi pārdomāt. Un paldies! Šmita kungs vēlas jums uzdot zilās kartas jautājumu, vai jūs akceptējat? Jā? Ja? Nu tad 30 sekundes jums lūdzu. Priekšādātājs kundze, Eh, paldies eh, Korbeta kungam par to, ka viņš eh, pauda vēlreiz savu Eiropas garu. Es, protams, piekrītu, ka uh, kampaņas veidotāji nebija godīgi. Viņi nāca klajā ar daudziem solījumiem, kurus nevar izpildīt. Un es arī piekrītu, ka mums ir vajadzīga kopēja Lielbritānijas pieeja un tajā vajadzētu respektēt gan Londonas, gan Gibraltārā, gan Skotijas, gan Ziemeļīrijas intereses. Un, protams, ir jādomā arī par laiku, ir vajadzīgs elastīgums un plurālisms Lielbritānijā, lai mēs varētu panākt kopēju pozīciju, ko prezentēt mūsu Eiropas draugiem. Yes, es pilnībā piekrītu, ka šī situācija ir radījusi ārkārtīgi daudz problēmu, kas uh, pirms lēmumu pieņemšanas vispār netika apspriestas, un nekādā gadījumā arī netika informēti cilvēki, kas nobalsoja par Lielbritānijas izstāšanos. Šī situācija ir patiešām šausminoša, un mums visiem ir pie tās jāstrādā gan Lielbritānijā, gan Eiropā. Un kad cilvēki sapratīs, ko īsti nozīmē Brexit, un sapratīs, ka uh, tie nebūs šie solījumi par, par paradīzi pēc izstāšanās, tad noteikti viņi vēlreiz vēlēsies to visu pārdomāt. Paldies, tagad Šuicas kundze viena minūte. Priekšādātājs kundze. Es vēlētos parafrāzēt eh, Manfredu Vēberu, kurš teica, ka mums vajadzētu uh, izbeigt eh, populismu ko izmanto pret eh, briseliešiem. Mums ir jādomā par pozitīvo, ko varētu dot Eiropas Savienība. Junkera kungs, es vēlētos jums pateikties par jūsu runu. Uzskatu, ka uh, mums vajadzētu izmantot jūsu vārdus visos dalībvalstu parlamentos, ne tikai šeit, mūsu parlamentā. Ir skaidrs, ka uzticēšanās Eiropai pēc Brexita ir mazliet eh, sagrīļojusies, bet tā nav pilnībā iznīcināta. Uh, Mēs nevaram Lielbritāniju pilnībā izolēt. Tā nevar atrisināt uh, savas uh, problēmas uh, viena pati. Šīs problēmas, Eiropas problēmas nevar atrisināt arī tikai Berlīnē vai Madridē. Ir jāiesaista visas galvaspilsētas. Es esmu pārliecināta, ka arī Horvātija varēs dot savu ieguldījumu Eiropas ārlietu politikā. Junkera kungs, es solu, ka mēs palīdzēsim sasniegt mūsu kopējos mērķus. Noslēgumā es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs strādājat pie tā, lai darba ņēmēji, lai kur tie strādātu, baudītu vienādas tiesības un saņemtu vienādu algu. Tā ir šī Eiropas solidaritāte, kas, kā jūs teicāt, ir pieminēta 60 reizes Eiropas līgumos. Paldies, tagad viena minūte Tojas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, ka mēs esam vadošie šajā jomā, bet mēsam, mēs neesam varoņi. Mums ir jāpaveic milzīgi darbi, un mūsu izvēle attiecībā uz to, ko mēs darīsim, būs vitāli izšķiroša. Tā noteiks, vai Eiropa spēs pārvarēt šo krīzi, vai arī tā pilnībā zaudēs ilūzijas. Junkara kungs jau uz to norādīja. Šeit nav runa tikai par ikdienas politisko darbu. Mums ir jāsaprot, ka šeit parādās būtisks elements, vēsturisks elements. Eh, komisijas priekšādātā kungs, padomas priekšādātā kungs, mums ir jāaptur šī plaisa pēc Brexita. Mums ir jābeidz vājināt mm, Eiropas eh, politiskās jomas, tā skaitā ekonomikas politikā. Mums ir arī jāstieprina uh, E, kopienas finanšu kapacitāte, mums ir jārisina nodokļu jautājumi un ir jāpieņem tiesību akti, kas pēc piemērošanas ļaus e, mums vairot pilsoņu uzticēšanos. Nodokļu taisnīgumam vajadzētu būt pirmajam solim cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpat arī šā, šīs jaunās idejas par sociālo Eiropu, par eh, Eiropas eh, ienākumiem, uzskatu, ka arī jūs eh, šīm idejām piekrītat. Mums ir jādomā arī par vājāko Eiropas pilsoņu uh, cieņu. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt šo priekšlikumu un vajadzētu ielikt pamatakmeni nākotnes Eiropas politikai. Būmana kungam viena minūte. Komisijas priekšādātāja kungs, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka um, Eiropā eh, pašlaik eh, daudz kas nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, un daudzās jomās mums pietrūkst eh, vajadzīgās solidaritātes. Arī tad, kad mēs mūsu politiskajā grupā sakām, ka mums ir tāda drosmīga darba kārtība un ka mums ir vajadzīgi pamati šādai drosmīgai Eiropai, tad, diemžēl, mēs nespējam to virzīt uz priekšu, jo notiek bloķēšana dalību valstīs. Mana politiskā grupa piecus gadus vadīja diskusijas par stabilitātes un izaugsmes paktu. Vajadzētu nodrošināt pārmaiņas, vajadzētu cīnīties pret jauniešu bezdarbu, vajadzētu paskatīties, vai valsti to tiešām dara, vai vienkārši iegulda naudu birokrātijā. Tāpat arī ir jāpaskatās, vai valsts investē eh, nov novatoriskās eh, tehnoloģijās, e, jaunai enerģijai. Tāpat arī ir jādomā, vai valstis ir solidāras un piedāvā bēgļiem mājokļus, vai arī tās kavējas un īsnībā dara pilnīgi pretējo. Es domāju, ka mums vajadzētu iestāties par radošumu. Mums ir beidzot jāizmaina mūsu finanšu politika, tā lai komisija varētu arī inteliģenti darboties, un e, tieši šādus priekšlikumus mēs arī gatavosim. Uh, Paldies. Tagad viena minūte Garcijas Pereses kundzei. Egoismos nacionālais krecientes. Eiropas vērtību zudums, nacionālais egoisms. Visas šīs visai vārgās vīzijas, kurām mēs sekojam, ir novedušas mūs pie uh, pašreizējās Eiropas. Domāju, ka tikai ar kopīgiem pūliņiem mums izdosies izglābt Eiropas projektu. Ekonomiskā krīze, bēgļu migrācijas krīzes var atrasināt tikai ar kopīgiem risinājumiem. Domāju, ka ir pienācis laiks um, komisijai ar Junkertās vadībā sniegt atbalstu tiem, kas um, bloķē Eiropas pasākumus, tad vērsties pret tiem un nodrošināt to, lai mēs būtu kritiski, uh, lai mēs izveidotu sociālo pīlāru, lai mēs veidotu godīgu finanšu politiku. Mēs ļoti labprāt atbalstīsim arī uh, finansējumu atbloķēšanu Spānijai un Portugālei. Mēs nevēlamies, lai Eiropas sapnis pazustu. Nevēlamies, lai cilvēki mums vairs neticētu. Un paldies tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies runāt ļoti daudz runātāji. Vai jūs arī vēlaties piedalīties brīvajā mikrofonā vai arī tā ir zilā kartē? Nē, brīvais mikrofons. Labi, tad liekam jūs klāt runātāju sarakstā. Tagad dodu vārdu Kjotoškungam, vienu minūti, un izturēšos ļoti strikti. Pārtraukšu, ja runāsiet ilgāk. What, what was the name? Yes, sorry, your, it's yours. Atvainojiet, jā, jums tagad kārta. Negribēju teikt 5, 8, 4 pēc kārtas. Atvainojiet par izrunu. Čet, lūdzu. Lai atrisinātu tās uh, problēmas, kādas pastāv, mums ir jāuzņemās konkrēts iniciatīvas, un šeit piedāvāja divas. Pirmkārt, mums ir jānoskaidro, kādas ir mūsu attiecības ar Turciju. Uh, Turcija ir svarīga valsts, mums ir jāsastrādājas ar Turciju, taču no otras puses mēs nevaram domāt tā, ka Turcija pievienosies Eiropas Savienībā. Kamēr ir atvērtas attiecības, tikmēr pastāv šī Brexit dinamika, iespējams, ka tāda pastāv arī citās valstīs. Uh, jo tās uzskata, ka tāda valsts kā Turcija ar tik daudzām um, antidemokrātiskām pazīmēm nedrīkst pievienoties Eiropas Savienībai. Un otrkārt, mums ir jāpalielina Eiropas budžets pēdējos gados. Uh, notika pretēja tendence, mums ir nepieciešama Eiropas ekonomikas digitalizācija, pētniecība, modernizācija, lai uh, piedāvātu svarīgu, būtisku Eiropas programmu jauniešu nodarbinātībai. Es domāju, ka mēs to visu varam izdarīt, taču jautājums ir, vai mēs patiešām vēlamies. Paldies. Tagad Lopes Sagilāris kundze, lūdzu, vienu minūtu. Gracias, señora presidenta. Señor presidente. Lopes Sagilāris kungs, paldies priekšsēdētāji. Jūs pareizi teicāt, ka situācija nav labāka, kāda bija pirms gada, un kopš tā laika, kad mēs diskutējām ar Barozo kungu par situāciju Eiropas Savienībā. Mēs esam piedzīvojuši ļoti ļaunas lietas kā Brexit. Nav vairs solidaritātes ir atsevišķas valstis, ir šķiršanās un seko tikai vārdi un vārdi, taču neseko nekādas darbības. Taču ir jānotiek darbībām, ir jābūt kaislīgiem, ir ambicioziem, daudz vairāk nekā šobrīd parlaments to parāda. Jo šobrīd uh, izaugsme ir tāda rahītiska, Junkera plāns nedarbojas, jauniešu bezdarbs, jauniešu garantija netiek izmantota. Uh, solidaritātes pakta pienākumi netiek ievērot Spānija un Portugāle tagad atkal saņems sodus. Tas nozīmē, ka šīs abas valstis ir eiropeiskas, taču tiek iznīcinātas. Mums ir jāuzņemās atbildība attiecībā uz uh, bēgļu krīzi, un tāpat jāpiemina arī referendums uh, Ungārijā. Jā, dažādas idejas Eiropā pastāv, taču ne, viens neuzņems uh, vadošo lomu. Priekšsēdētāji, jūs noteikti esat pamanījuši, kā mums ir problēmas ar laiku, tādēļ tiešām ievērojot runāšanas laiku vienu minūtu. Fordas kundze, lūdzu. Paldies, Junker kungs, jūs pieminējāt šausmīgo Arak Hospeka kunga slepkavību un tāda naida izraisīta noziedzība ir vienkārši riebīga, un seši cilvēki šeit ir apcietināti. Taču, Junker kungs, jūs nepieminējat simtiem tūkstošiem vietējo cilvēku no Hārlems un Eseks, kas ir vienoti nosodot šo noziegumu. Lielākā daļa britu cilvēku vēlas mierpilnus un mierīgas sarunas par nākotnes attiecībām ar Eiropu. Pastāv ļoti dziļas tirzniecības attiecības ar apvienoto karalistu un pārējo Eiropu. Ja mēs piespiedīsim apvienoto karalisti izstāties no tirzniecības savienības, tad šeit būs tālējoši sekas visai Eiropai. Sarunu vedējiem abās uh, Britu kanāla pusēs ir jāvelta laiks, lai izdarītu lietas pareizi. Un noslēgumā, Georgievs kundze, jūs būtu lieliski ANO. Paldies, viena minūte tagad man Štoklas kungam. Děkuji, paní předsedající. Eh, přednesená zpráva o stavu Unie především ukazuje pouhý ná... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, šeit varam dzirdēt paškritiku, taču trīkst reālu pasākumu, lai tiktu galā ar krīzēm. Krīzēm daudzskaitlī, jo vienlaiks notiek vairākas krīzes. Par to liecina neefektīva bēgļu krīzes risināšana. Pastāv tāda situācija, kur lielākā daļa apvienotās karalists pilsoņi nesaskata nākotni savienībā. Tāpat pastāv krīzes starp dienvidiem un ziemeļiem. Mums ir jāsaprot, kāda bija iemesla un pieļautās kļūdas, kādēļ šīs krīzes izrādījās un mums ir jārunā par konkrētiem cilvēkiem, kuri bija vainīgi. Mums tas ir skaidri jāpasaka, kuri pieļāva kļūdas. Komisijas priekšsēdētājiem tiešām vajadzētu pārdomāt, vai viņš var izvest krīzi no Eiropu no krīzes, vai arī viņam jāatkāpjas. Paldies, nākamā runātāja. Priekšsēdētāja kungs, situācija savienībā ir analoga korporācijā. Pirms diviem gadiem es par jums balsoju, saka Redz kundze, jo jūs iestājāties par tādu savienību, kas eh, novērstu iekšējās eh, robežas, digitalizētu Eiropu, lai visiem būtu vieglāk, viss saprotams. Šodien komisija piedāvā pretējo. Jūs nemaz nerunājat par nacionālajām atšķirībām autortiesību likumos. Nē, jūs šodien apgalvojat, ka izdevējiem ir jāmaksā par sasaišu ievietošanu ar rakstiem. Nē, tas nav pieņemami. Tas tikai sarežģīs Eiropas uzņēmumu darbību konkurētspējas ziņā visā pasaulē. Tas uh, neatbalstīs mēdīju daudzveidību. Un noslēgumā šo priekšlikumu jau noraidīja Eiropas parlaments vairākas reizes pirms tam. Lielas paldies. Tagad epidēdējāša kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko mums tikko Junker kungs teica, ir vienkārši dažādu analīžu, filoloģisku un literatūra rakstura uh, izteikumu atkārtojums. Viņa ambīcijas nav sasniedzamas. Kā mēs varam atkal apvienot uh, Kipru, ja Turcija neatzīst Kipru un Eiropas Savienība neko nedara? Kā Eiropas Savienība var izkļūt no krīzes, ja Savienības ārlietu politika ir tāda pati kā ASV? Kā tad, lai uztur Eiropas dzīves līmeņa standarts, ja Grieķijā un citviet tūkstošiem muslimu ir ieradušies un apgalvo to, kā vēlas ieviest eh, šariātu visā Eiropā? kā lai tiek galā ar jauniešu bezdarbu, ja Junkers pats ir apgalvojis, ka no trešām jām zemēm ir jāierodas talantīgiem jauniešiem. Un kas tad notiek ar Frontex, vai tad viņš nezina, ka uh, Frontex vienīgā rīcība ir būt par ceļu policistu tiem, kuri vēlas ierasties Grieķijā. Mums ir nepieciešams pārmaiņas Eiropā, taču tam ir jābalstās uz uh, valstu interesēm, nevis dažādu apsēstību interesēm. Paldies, paldies! Ar to mēs esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, priekšsēdētāju Junkerkungam. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāju kungs, godātās dāmas un kungi, vēlos sirsnīgi pateikties par notikušajām debatēm, gan par pozitīvo, kas tika teikts par komisiju, un negatīvo es arī neaizmirstu. Taču nevaru tieši šobrīd laika grafika ierobežam dēļ komentēt pilnīgi visu. Es vēlos pateikties eh, šim namam taču pieminēšu pāris detaļas par Turciju, jo šo jautājumu nevarēju pieminēt savā runā. Vēl joprojām mēs atrodamies intensīvā sarunu posmā ar Turciju. Runāt par vīzes jautājumu. Bezvīzu režīms, liberalizācijas režīms būs tikai tad, kad Turcija būs izpildījusi visus nosacījumus vēlos mūs aicināt šeit būt pacietīgākiem saistībā ar dažiem aspektiem, jo ir ļoti grūti jautājumi saistībā ar Turciju, kas ir jāatrisina. Esmu pārliecināts, ka tas notiek, taču tas to izpildīt nebūs iespējams paredzētajās laika termiņos. Piemēram, runāt par antiterora likumiem. Tas nozīmē, ka nebūs iespējams nopietni strādāt ar vīzu, bezvīzu režīmu nosacījumiem tam paredzētajā laikā. Esmu priecīgs, ka gandrīz visi izteicās par sociālo tiesību stiprināšanu Eiropas Savienībā. Jūs zinat, ka šobrīd notiek konsultāciju procedūru par sociālo darbaņēmēju tiesību pīlāra uh, izskatīšanu, un mēs nogaidīsim šo konsultāciju procesa rezultātus, lai piedāvātu jums mūsu priešlikums. Tāpat arī vēlos pateikties par to, ka jūs atzināt, ka ir nepieciešams dubultot mūsu Eiropas investīcija fonda līdzekļus. Jūs zinat, ka, kā padome un arī jūs parlaments un mēs uh, attiecīgi rīkosimies. Tas pats attiecas arī uz visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar digitālo programmu. Šeit mums ir cieši strādājot jāstrādā. Vēlreiz liels sirsnīgs paldies priekšstādā kungs par šo debati. Tagad pēdējais saruna rauds šajās debatēs sāksim ar pie politiskām grupām nepiedarošiem. Cerien Opalus kungs lūdzu. Širotarī. Junkera kungs, jūs atzināt, ka Eiropas Savienība tagad ir sliktā stāvoklī, ir bezdarbs, zemnieki nevar strādo, strādāt savās saimniecībās, krīzes, bēgļu situācija tikai ar vienu pasliktinās, gan Grieķijā, gan citur. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienība eh, nesot apdraudēta, bet tautas ir apdraudētas. Un tagad jūs arī atbalstat intervences tuvjos austrumos un Āfrikā. Būs jaunu upuri, jau ir upuri. Bēgļi Grieķijā un Vidzjūrā uh, eh, uh, eh, viņi, jūs sakat, dos pēļņu lieliem uzņēmumiem, Olāns, eh, Renci, Ciprs prasa elastību lielāku stabilitātes paktā. Viņi nevis prasa algu eh, pielikumus, bet lielāku pēļņu lieliem uzņēmumiem. Viņi grib tautas apspiest, Eiropas saimnību nevar uzlabot kapitālisms, tikai nes upurs. Un tas, kas ir tik ļauns, ka to nevar uzlabot, ir vienkārši jāgāž. Šādu var ir jāgāž. Priekšsēžkungs. Šī Eiropas Savienība, šī Eiropas komisija, atvainojiet, e, nav nekā vērta, jo tā pakļauja Eiropas pilsoņus islām, teroram, vardarbīgiem islāmistiem, viņi atbalsta uh, neonacistus Ukrainā, palestīniešu uh, pašpārvaldu režīmu Ankarā, uh, Eiropas demokrātija tiek e, sagraut, cilvēki bezdarbā grūsti un Eiropas pilsoņiem par to jāmaksā. Eiropas senība nav nekā vērta, tās vadoņu elita arī ne. Tādēļ es atkārtoju, Junker kungam jāatkāpjas no māt, ja viņš to nedarīsie. Tad es lūdzu vismaz šādas soļas īstenot. Nekāda vīzu liberalizācija Turcijai, nekāda papildus migrantu pieņemšana, esošie migranti jāsūt atpakaļ. Un Brisele nedrīkst saņemt nekādas papildu pilnvaras. Taisnotrādi tās jāatgriež nacionāla līmenī un Eiropas Savienība sevišķi nedrīkst vēl vairāk tikt islamizēta. Tagad Farāža kungs. Brexit debatē man atkal un atkal teica, ka nebūs Eiropas armijas, nebūs neatkarīgi Eiropas Savienības militārie spēki. Lūk, šeit tie ir. Šeit tie ir. Un visinteresantākais komentārs nebija Junker kunga, ka viņš runāja par paralēlām uh, eh, komandu struktūrām. Tas bija faktiski Ferhofstadt kungs, ka, e, kurš teica, ka ASV ejiet prom, mēs varam paštīk galā. E, nevar šīs divas paralēlas struktūras pastāvēt bez tā, ka tās viena ar otriem sacenšas. Uh, Un kamēr jums būs savu militārie spēki, ar vien lielāks kārdinājums tas sākt eh, lietot. Ferhofštad kungs, eh, es atminos par eh, debatēs par Āfriku un tā tālāk, jums pilnīgi niez Eiropas Savienības armijas likt lietā. Un kas gan notiktu, ja jūs liktu tautām Eiropas Savienībā nobalsot par šādiem plāniem? Vai tautas tās atbalstīta? Es šaubos gan. Tagad zaļo grupas vārdā Hārmsas kundze. Paldies, priekšsēdž kungs. Arī es gribu papildināt teikto par Turciju. Es pat labam gandrīz ikdienas runāju ar Turku un arī Ukraiņu kolēģiem, un es domāju, ka viena lieta joprojām ir ļoti svarīga. Mums jāsaprot, ka demokrātiski attīstības procesi nekad nevar tikt uzspiesti no ārienes šādās valstīs, bet mūsu pienākums atbalstīt šo valstu demokrātus e, ceļā uz tiesiskumu un demokrātiju, e, tas pastāv joprojām. E, Turcijā un Ukrainā, abās šajās valstīs. Mēs nedrīkstam no šī pienākuma atteikties. Farāža kungs, jūs uh, mūs padariet par nacionālistiem, nu man jāsaka jums. Pirmkārt, es biju dziļi apbēdināta par Britu lēmumu pamest Eiropas Savienību. Jūs taču esat tieši tas, kas Britiem iestāsta, ka rītdienas izaicinājums izdosies atrisināt ar ceļu atpakaļ pagātnē. Es jums pārēģoju šādu lietu, ka šī atgriešanās pagātnē nekad nav devusi neko labu. Eiropas Savienības nākotne, šī kontinenta nākotne iegūs tas, kas droši soli dosies nākotnē. Jo šī kontinenta labākā nākotne iesākās ar to, ka mēs uzdrīkstējāmies spēc soli nākotnē kopīgi, un man tas šķiet uh, bēdīgi, ka man kā vācietei tas ir jāsaka britu nacionalistam. Tagad goja grupas vārdā runās Cimeres kundze. Divas piebildes. Es nedomāju, ka pilsoņi jūtas drošāki, kad Eiropas Savienība kā tāds e, pusauga mačo uzvedas. E, piemēram, runājot par aizsardzības savienību. Tas tikai eh, vairos kārdinājums vēl ātrāk iesaistīties militāros konfliktos, lūdzu to neaizmirst. Otra piebilda, jūs runājat par privātuma nepieciešamo aizsardzību. Kāda ir jūs nostāja par ģenerāla advokātu uh, eh, eh, paziņojumu, ka uh, personas datu. Uh, um, ehm, Eh, līgums ar Kanādu eh, ir pretrunā ar mūsu pamatiesību hārtu. Ko jūs par to sacīsiet? Eh, tad mums nav jāatsāk sērunas ar Kanādu. Paldies, un tagad liberāļu grupas vārdā Ferhofštad kungs ļoti īsi. Priekšsēžkungs Rebeka Harms šokēja. Farāžas kunga vārdi. Es neesmu šokēts par tiem. Farāža kungs ir kā alkoholiķis, kas sūdzas Eh, ka otrs puisis iedzer paintu eh, krodziņā. Eh, nu, es izmantoju tādu vokabulāru, ko Farāžu kungs spēj saprast. Nu, tas taču ir smieklīgi. No nu, vienas puses, bet no otras puses arī tas nav smieklīgi, jo patiesība ir tāda, ka nacionālisti un populisti ne jau uh, par Brexitu tik ļoti e, tīksminājās, e, vai arī par e, to, kā gūt kādu labumu Britu pilsoņiem vai rūpniecībai. Nē. Viņi grib vienkārši iznīcināt Eiropas Savienību, un tāda ir viņa īstā darba kārtība, tie ir viņas īstie mērķi, un tieši tādēļ viņš, projām, sēž šajā parlamentā un ir pilnīgi skaidrs līdz smieklīgumam, ka uh, uh, viņš mums uzbrūk par to, ka mēs gribam Eiropas aizsardzības spēks. Uh, Eh, ņemot vērā, ka pats ASV prezidents saka, mums ir jāuzņemās atbildība Eiropas eh, kontinentā, un to nevarēs mūžīgi mūžos būt ASV armija, kas mūs aizstāvēs. Labi, jūs kritizējāt uh, operāciju Lībijā, nu to es saprotu, jūs bijāt uh, labs draugs visiem pasaules autokrātiem, tajā skaitā arī Pūtina kungam un <clears throat> Gaddafi kungam. Uh, Ferhofštata kungs, Kārver kungs, jums gribēju uzdot jautājumu. Vai jūs to pieņemsiet, Kārver kungs? Gribu jums uzdot jautājumu. Jā. Lūdzu, Kārver kungs, paldies priekšsēž kungs, paldies Ferhofštata kungs. Vai jūs nesat nobežies par to? Jūs prasat eh, ciešāk es eh, militāro sadarbību, kam ir Eiropas Savienība trīs tradicionāli neitrāls dalībvalsts - Īrijas Republika, Zviedrija un Austrija Kāda ir jūsu atbild e, šo valstu neutralitātei? Paldies! Es neredzu šeit nekādu pretrunu e, starp Eiropas aizsardzību un Ziemē e, Atlantijas aizsardzības organizāciju es redzu to, kā Eiropas NATO pīlāra attīstīšana, kas ir absolūti nepieciešama pēc iespējas ātrāk, lai atgūtu īstenībā kontroli pār mūsu pašu pierobežu. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Tie no jums, kas ved diskusijas kulāros, lūdzu, turpiniet tās vai no ārpus zāles, vai ieņemiet vietas. Lūdzu, tagad EKR grupas vārdā Kamala kungs. Paldies! Ir diezgan jauki runāt pēc Gīfer Hofstata kunga šajā parlamentā vismaz reizi, jo mēs Eiropas parlamentu vēlēšanās e, govām vairāk atbalstu nekā viņa grupa, kopš tā laika tas tā nav bijis. I, ja jūs turpināsiet ignorēt pilsoņu bāžas eh, Eiropas integrācijai tikai pievērst uzmanību, nevis darbvietu radīšanai, tad jūs eh, būsiet tie, kas iedzīsiet vēlētājs to eh, apskavienos, kas, kurus jūs sauciet par, Eiro, par populistiem. Jā, apvienotā karalists pametīs Eiropas Savienību. Bet mēs varam no tā iegūt. Mums ir, mēs esam viens otram vajadzīgi, lai gūtu labumu gan apvienotā karalista, gan Eiropas Savienība. Mums ir uh, vajadzīga šīs attiecības, šī tirzniecība, lai uh, mēs varētu jaunas darbietas radīt, uh, ekonomisku izaugsmu. Tas ir vajadzīgs visiem pilsoņiem, kas šeit šodien ir pārsēdi, bet es baidos, ka šeit nebija runa par uh, Savienības stāvokli, bet uh, šeit mēs dzirdējam atkal tos pašus vecos uh, saukļus uh, par vairāk eiro integrāciju. Tagad sociāla demokrāta grupas vārdā uzstāsies Pitēlas kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Klausoties kolēģē Farāžā un kolēģā, kolēģā Lepenā, kas saka, nu mums jāpalīdz tagad Brexitu īstenot, nu esmu izbrīnīts. Jūs taču vienmēr bijāt pārliecināti, neatlaidīgi, gribējāt Brexitu un Freksitu, un tagad jūs to nespējat eh, īstenot. Un, un tad jūs eh, vēlmu saskatāt Ferhofštēta kungā, bet jūs esat tie īstie vēlniņi. Uh, Ar saviem meliem jūs esat eh, maldinājuši Britu tautu. Eh, jūs pieņemat šo lēmumu, Britu tautai vēl to nožēlos, un arī Eiropas Savienība vēl to dabūs nožēlos otrs. Nabadzība, ienākuma pārdala, sociālais dempings, izaugsme, ilgspējīga izaugsme. Tie, tās ir mūsu prioritātes. Paldies, priekšsēžu kungs, Junker, jo tās ir arī Eiropas komisijas prioritātes treškārt. Jūs šorīt runājāt par e, e, kapitāla tirgus savienību. Tagad mums ir tirgus savienība, un banku savienība ir jāpilnveido, jāpabeidz. Mums mēs strādājam arī pie kapitāla tirgus savienības. Mums arī jāstrādā pie politiskas savienības. Politiskas savienība Eiropā ir vajadzīga. Tas ir lielais izaicinājums. Un jūs sacīsiet, nu, Pitēlis kungs sapņo, bet mums jāsapņo, lai sasniegtu ko labāku. Mums jārod šies spēks. Un šis spēks nāks no vienotības komisija kopā ar Eiropas parlaments. Eh, parlamentu. Eh, tā jau teica Delora kungs, ja mēs būsim vienoti, varēsim gūt panākums un sasniegt savus sapņus. Vārds ETP grupas vārdā Vēbera kungam. Priekšsēžkungs, komisijas priekšsēžkungs, padomas priekšsēžkungs. Man šodien diskusijā patika nopietnais lietišķais tonis, jo cilvēki no mums gaida atbildes, satriks atbildes. Varam konstatēt, ka Žanklāds Junkers ar savu programmu, eh, ar eh, komisijas atbalstu reiķināties un arī ar visu parlamentu atbalstu. Eiropas komisija, Eiropas parlaments eh, ir gatavi uh, strādāt, lai sasniegtu rezultātus. Tas ir pirmais, galvenais, pirmā galvenā atziņa pēc šo trīs stundu debats. Otrais. Uh, vai arī da, dalībvalstīm tagad izdosies iekustēties debats par e, dienvidiem, rietumiem, eiro jautājumā, e, austrumiem, rietumiem, migrācija jautājumā. E, pirms dažām dienām vēl kāds, kādam ienāca prātā, kāds dalībvalsts izslēgšanu prasīt, nu, atvainojiet, nedusmojiet uz mani. Tas izklausās vairāk pēc bērndārs, nevis nopietnas politikas. Padomē ir beidzot jārod risinājumu mūsu laika lieliem izaicinājumiem. Un trešais, darbie kolēģi par šodienas e, jautājumiem, kā e, tik galā ar populistiem no labajā un kreisā flanga un ekstrēmistiem. Nu, pirmkārt, par Brexitu. Neļauju noiet uz mani. Es esmu viens no tiem, kas saka, ka visā Eiropā sekas ir tādas, ka pēc šodienas aptaujām, neitrālām aptaujām, ir tik augsts atbalsts Eiropas idejai daudzās Eiropas valstīs, kā kopš 1977. gada vairs nav bijis manā dzimtajā Vācijā, piemēram. Tādēļ, ka cilvēki visā Eiropā redz, ka nevis Berlīnē ir problēma, Parīzē ir problēma, nevis Romā ir problēma, bet Londonai ir liela problēma. Kā tik galā ar šo situāciju? Mums patīk strīd, mums patīk nevienprātība, un pat izstāšanās uh, lielākie atbalstītāji ir uh, kaut kur nogājuši maliņā. Farāžas atkāpjas, Johnson vairs nevaram dzirdēt. Farāžs saka, ka šie 350 miljoni, kurus ietaupīsim, tie bija meli. Tāda ir realitāte. Un tieši tādēļ Brexit debata būtu pozitīvi, ja uzskata, ka, ja valsts grib atkāpties, tad ne tikai Briti saka, ka Brexits ir Brexits, tad arī mums Eiropiešiem ir jāsaka, ka Brexits ir Brexits. Un, uh, Tas būs sarežģīts ceļš, kas ejams apvienotāji savien, uh, uh, karalistē, bet tad Farāžu kungam un viņa bērniem būs reiz uh, jānešķi atbildība par to, uh, kāds būs šis uh, rūgtais rezultāts. Un mūsu atbildība ir arī turpmāk iestāties par saviem principiem. Mēs tie ir Eiropas principi, un Brexit diskusija parādīs, ka šī, šie principi ir pareizi. Weberkungs. Deputāts Kolbērns. Tiešām gribu jums uzdot vēl vienu jautājumu, tā kā viņš ir viens no tiem, kas drīz uh, mūs pametīs. Es lūgtu jūs uh, to pieņemt, Kolbērn kungs. Paldies, priekšsēž kungs. Vēber kungs, es nezinu, vai jūs esat nesen apmeklējis Parīzi. Es jau tur kādu laiku neesmu bijis. nebija bijis. Eh, <clears throat> bet eh, nesen man nācās pārsēsties no viena vilciena otrā Parīzē, un es biju šokēts redzēt tik daudz cilvēks, kas bulvāros kaut kur guļ uz ielām. Uh, un arvien vairāk jaunu cilvēku apvienotā kalistē atbalstīja, atbalsta Brexit arī Francijā un citās valstīs atbalsta Eiropas Savienības, uh, izstāšanos no valsts, izstāšanos no Eiropas Savienības. Vai jūs piekrītat, ka tāda ir šī iemesla, Weberkungs? Uh, patiesībā nav tā vērts populistiem eh, piešķirt arvien vairāk eh, runāšanas laika ar šādiem papildu jautājumiem, varbūt par to arī darētu nākotnē eh, pārdomāt, bet šī runa diezgan skaidri parāda, ka kā populisti un ekstrēmisti darbojas, viņi pār, pārgroza patiesību, viņi vienkāršo uh, Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir saržģīti jautājumi, ir risinājumi, un tādēļ mums šis ceļš ir jāiet e, tālāk neatlaidīgi. Paldies! Weber kungs. Neviens šajā parlamentā, e, nevienam nav parlam, e, pienākums pieņemt šis jautājums, jo mums būtu bijusi tiesības atteikties, teikt, ka, nu, man nav vēlēšanās atbildēt šo jautājumu, bet, nu, jūs redzat jautājumu. Uh, tiek uzdots un atbild e, neviens nevēlas. Arī par to varbūt ir kolēģiem jāpadomā šeit parlamentā reiz. Paldies, debati!